Can, can members please take their seats? Lūdzu, deputāti, ieņemiet savas vietas, tā lai mēs varētu sākt darbu. I'm just looking, have we got anybody from the EP? Vai mums ir kāds no EPP grupas šai zālē? Right. Well, okay, let's vote everything on block. Tad balsosim par visiem, varbūt visi uzreiz blokā. Es runāšu par ļoti iedvesmojošu e, tēmu, par likumdošanas deliģēšanas pilnvarām. Order, ja kādam ir kaut kas par reglamentu sakāms, lūdzu, dariet to tagad. Esmu pārliecināta, ka Šis atzinums ir jāsūta uz um, juridisko lietu komiteju, tas ir par likumdošanas deleģēšanas pilnvarām. Uh, šī deleģēšanas lieta eh, tagad veido ļoti lielu mūsu darba porciju, tas ir saistībā ar komitoloģiju. Un mums ir arī priekšlikumi, kā arī vesā grozījumi, kā arī vesā rinda kompromisa grozījumiem. Uh, es ceru, ka visi apmēram piekrīt. Um. Right. They're on, they're on, they're on the voting list. Un tā mums ir arī izstrādāts balsošanas saraksts sagatavots. Ir kompromisa grozījumi, sestais grozījums, tad vēl ir papildinājums teksta beigās. Attiecīgi tiek citēts šis papildinājums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 ir papildināta šo procesu. Tālāk mutiskais attiecībā uz ceturto punktu un arī galējais priekšlikums šim priekšlikumam angļu valodā šāds. Treaties do not establish any requirement for legislative decisions on delegated acts to include written explanations for adoption, refusal or revocation beyond the minimum general requirement laid down in Article 296 TFEU, which is applicable to all legal acts and I believe that uh, uh, we've got agreed. Es uh, saprotu, ka mēs esam vienojušies par šiem diviem mutiskiem grozījumiem. Un pārējie tiks piedāvāti kopā kolektīvi. Vai kāds gribētu uzdot kāds jautājums vai kaut ko diskutēt, ja kāds kaut ko grib, lūdzu, pamājiet manā virsienā. Un, um, ja ir tāda kopīga piekrišana, mēs esam jau mm, centušies to noskaidrot arī e-pasta formā, visu šo pozīciju. Varbūt mēs varētu mm, balsot par visu kopā blokā. Sekretariāts varētu kontaktēties ar kādiem koordinatoriem, kas nav klāt. Līdz ar to mēs varētu pāriet pie interesantākām lietām. Kaut gan es nevarētu teikt, ka pirmais jautājums, ko mēs skatījām, ka tas nebūtu svarīgs. Tagad mēs varētu runāt par ziņojumu projektu. Tad, tad došu vārdu Arlīnai Makatie, kas ir referents šim jautājumam. Uh, Paldies, kolēģi. Es ļoti ceru, ka jums bija laiks ieskatīties tajā dokumentā, ko esmu sagatavojis. Mums ir bijušas divas diskusijas. Es esmu centies atspoguļot atsevišķas idejas un arī bažas, kas parādījās uh, diskusijā un eh, esmu iesniegus attiecīgi ziņojums, esmu gatava runāt par to gan ar ēnu rekrentiem, gan arī citiem. Mēs domājam par to, kādus grozījumus vēl varētu likt klāt, bet galvenais ir tas, ka šobrīd ir problēmas ar kapitālu, bankās nav pietiekama šī kapitāla, līdz ar to rodas dažādi riski, kapitāla trūkums un riski kā arī šis vērtspapīru jautājums, tas ir ļoti svarīgs jautājums arī globālās krīzes kontekstā, un par to ir jārunā. Par šo ziņojumu. Mana, mans pirmais uzdevums šajā komitejā ir sekot nodokļu maksātāju interesēm, sabiedrības interesēm. Mēs esam diskutējuši ļoti plaši par šo jautājumu. Diskusijas ir bijušas gan presē, gan citos plašsaziņas līdzekļos. Uh, Mums ir bijušas divas sanāksmes, kur mēs spriedām par šo jautājumu. Un mēs visi esam vienojušies un piekrītam tam, ka ir nepieciešama stiprāka banku sistēma, kur izpirkums nebūtu vajadzīgs un arī banķieru uh, Atalgojumam ir jābūt tādam, kur nebūtu pamatot eh, riskantas uzvedības attieksme. Tāpēc mēs atbalstam ilgtermiņa ļoti stingru noteikumu izstrādāšanu, kas darbosies ilgu laiku. Mēs nevaram eh, ieviest kaut kādu vienreizēju risinājumu, kaut kādu supernodokli. Mums ir ļoti uzmanīgi jādomā par to, ko mēs gribētu šeit ieviest, lai tas darbotos ilgtermiņā. Un tāpēc mani grozījumi e, tie saskan ar G20 kontekstā pieņemtajiem stabilitātes padomas kritērijiem. Mums ir nepieciešama globāla pieeja. Un tās politikas, ko akceptēja G20, tās bija ar mērķi izbeigt riskantās uzvedības modeļus un riskanto rīcību. Mēs atbalstām finanšu institūcijas ar risku pārvaldību. Un es esmu esmu strādājusi ar rekomendācijām FSB priekšlikumos. Es centos pārstrādāt šos FSB priekšlikumus, šīs padomes priekšlikumus likumdošanas tekstā. Eh, es negribēju rakstīt kaut kādas neskaidras rekomendācijas, es gribēju rakstīt precīzāk, attiecīgi arī mans teksts. Bet eh, joprojām ir iespējams arī precizēt tekstu tajās vietās, kur varbūt formulējums nav pārāk skaidrs. Un es gribēju atgādināt kolēģiem par FSB padomas principiem. E, šajos principos ir skaidri rakstīts, ka prēmijas ir jādod tikai par ilgtermiņa ļoti labu sniegumu, ko uzrādīs vai nu firma vai atsevišķi individs, un šiem bonusiem ir jābūt proporcionāliem, samērīgiem un noteikti nevarētu garantēt šīs premiālās piemaksas. Un īstenojot šos te principus, rakstot tos Eiropas direktīvā, Es, eh, protams, negribu teikt, ka kompānija nedrīkst lemt par eh, savu atalgojumu, bet eh, nacionālās uzraugošās iestādes tā seko, lai kompāniju politikas atbilstu vispārīgā likumdošanai. Tad mēs sekojām FSB principiem, varbūt ar nelielām niansēm, bet tagad ļoti ātri gribētu pasakīt par principiem, kas ir direktīvā iestrādāti. Daži principi jau ir ierakstīti padomas darba tekstā. Un tā prēmijas tās balstās uz ilgtermiņa sniegumu, un tās nav garantētas. Tad firmas eh, stabilitātes uzturēšanai jābūt par prioritāti. Noteikti nedrīkst aizmirst par kapitāla bāzes stiprināšanu, dodot bonusus. Vismaz 50% bonus tiek izmaksāti akcijās, un šajā priekšlikumā uh, Es izskatīju komisijas rekomendāciju 2009. gada par atalgojumu. Tur ir rakstīts, ka šīs akcijas ir jātur īpašumā vismaz trīs gadus. Un jūs zināsiet, ka ļoti daudzas bankas jau pašas ir ieviesušas šo te principu, tā kā, uz, lai akcijas tiktu glabātas trīs gadus. Tālāk saikne ar biznesa cikliem. Kāpēc biznesa cikli? Tāpēc, ka par šo jautājumu vairāk kolēģi ieminējās iepriekšējā reizē. Šeit atkal nacionālās uzraugošās iestādes sekos šī principa ievērošanai. Mēs sekojam FSB principiem. Jebkurā gadījumā vismaz 4% no prēmijas, 60% no lielajiem uh, prēmijām uh, ir jānodod attiecīgā akciju formātā un attiecīgi jāglabā tās trīs gadus. Es piedāvāju, lai priekšsēdētājs un arī citi padomas locekļi būtu direktori, kas nav izpildu direktora amatā, piemēram, um, jā, tad šajā komitejā, kas lem par atalgojumu, tur nedrīkst būt pārāk liels procents izpildu direktoru līmeņu darbinieku. Tad firmām ir jā, jāizklāsta, jā, jādara zinām informācija par samaksu, tas ir ļoti skaidri izrietoši priekšlikums no FSB principiem. Uh, un es esmu to vēl papildinājusi. Tātad šādi sniegtā informācija attiecas gan uz maksājumiem biznesa vienībās vai struktūrvienībās, kas ir izdarīti, lai mēs skaidri zinām, par kādu aktivitāti tiek saņemta prēmija. Šeit ir viens piemērs šonedēļ. Kāda liela Eiropas banka paziņoja, ka ir izmaksāti 2,2 miljardi prēmiju par nespecifiskām risinājumu ka uzņemšanās aktivitātēm kādā firmas struktūra vienība. Un no šāda teksta formulē mēs nevaram saprast, kam tad un par ko ir izmaksāta tik milzīga prēmija. Tātad ir vēl regula 2913 Un es piedāvāju, ka šāda informācija varētu rakstīt arī attiecībā uz atsevišķiem banku vadošiem darbiniekiem. Tad vēl es gribēju stiprināt um, šo tekstu, uzlabojot uh, šo tekstu, salīdzinot ar FSB priekšlikumiem. Tad FSB ir rakstīts, ka viņi ir paredzējuši skaidrus pasākumus banku izpirkumam, un mēs redzam, ka daudzas valstis ir uh, kon ļoti uh, konkrēti, ļoti stingri kontrolē šāds izpirkumu rīcības, tāpēc es piedāvāju 53. grozījumu, tur es ieviešu šos nosacījuma gadījumus. Tad es negribētu teikt, ka nedrīkstētu izmaksāt prēmijas pavisam tādās bankās, kur ir izpirkums, bet šiem izpir bonusiem ir jābūt ar nosacījumā, noteiktiem noteikumiem. Proti, proti eh, bankai ir pašai jāveidot, jāturpina veidot savu kapitāla bāzi ar nolūku tālāk atdot atpakaļ šo naudu nodokļu maksātājiem. Šāds pasākums, eh, tas ir saņemta nodokļu maksātāju naudu izpirkuma formā, tas ir tikai pagaidu risinājums, nekādā gadījumā tas nav ilgspējīgs risinājums un noteikti neviens no mums neviekritīs. No ka tādām bankām, kas strādā ar zaudējumiem, kas ir izpirkts, mēs nevarētu piekrist, ka šādai bankai pirmā prioritāte būtu izmaksāt bonusus. Tas noteikti būtu pret FSB principiem, tas būtu maksa par izgāšanos, par bankrotu. Un tas būtu principu pārkāpums. Tad vēl viena lieta, ko, ar ko es papildināju FSB priekšlikumu, ir šāda. Mm, tad prēmijām ir jābūt proporcionālām algām. Es zinu, ka noteikti būs kolēģi, kas man nepiekritīs, bet līdz ar to es gribu pateikt, ka mums ir jāatrod veids, ko nozīmē šī proporcionalitāte. Kas tas ir? Samērojums. Es negribu teikt, ka jābūt kaut kādai konkrētai proporcijai. Es studēju Nīderlandes piemēru. Tur ir likums par to, ka bonus nedrīkst būt augstāks par algu. Tas ir viens tā kā proporcionāls piemērs. Un vēl Ir arī kādi citi varianti, un 53. grozījumā es piedāvāju, lai šī te atalgojums nebūtu vairāk kā 50% vienā gadā saņemtajam atalgojumam. Un nedrīkst tāda būt vairāk kā 50% pret to summu, kas saņemta gadu laikā. Bet es esmu, gaidu, esmu gatavs saņemt arī kāds cits priekšlikums par to, kas ir samērīgs un kas ir profesionāls šajā ziņā, un turklāt tam visam ir jābūt arī samērojumam ar FSB. Uh, prasībām. Varētu izskatīt arī iespēju, ka prēmijas vispār netiek maksāts. Bet dažos gadījumos 90% visa atalgojuma tiek saņemti prēmijās. Atkal jāatgriežas pie nosacījumiem. Šeit ir noteikti nosacījumi. Bet mums ir jāizvērtē šis līdzsvars starp risku, pārmērīgiem atalgojumiem un uh, vēl. Es eh, domāju, ka uzraugošām izstādēm vajadzētu sekot prēmiju un atalgojumu izmaksā. Es iesaku šeit, eh, ka Nacionālās uzraugošās iestādes nosaka tā kā tādas robežu vērtības, limita vērtības eh, attiecībā uz prēmijālām izmaksām savās dalībvalstīs dažādās iestādēs. Uh, Un vēl es papildināju ar prasību, eh, ka šo te informāciju nodotu Eiropas banku iestādē, tad varētu šādu mērauklu noteikšanu turpināt arī Eiropas Savienības līmenī jo mums ir nepieciešama šāda informācija, lai attiecīgi izdarītu korekcijas. Jāsaka, ka šī ir pavisam jauna politika, tā ir ļoti radikāla. Uh, un mums ir jāspēj izmantot šo informāciju, lai attiecīgi pielāgot mūsu politikas nākotne. Tālāk sadaļa par kapitāla prasībām. Es gribu šeit ļoti skaidri pateikt, kolēģi, ka mani grozījumi šeit tādi ir vairāki. Mēs vienkārši cenšamies ieviest bāzeles noteikumus. Es zinu, ka bankas griežas pie jums, stāsta par problēmām. Un mums ir bijušas sarunas arī par grozījumiem šai sadaļā. Bankas saka, ka viņi gribētu pagarināt šo periodu līdz 2012. gadam, bet tagad e, banķieri vēl pauž papildu bažas par to kapitālu, ko mēs lūdzam, lai viņi uztur kā rezervi. Un tāpēc mums ir nepieciešams arī kalibrēt atsevišķas bāzeles priekšlikuma daļas. Es nepiedāvāju atlikt kaut ko no bāzeles grafika, tieši otrādi. Es, bet no otras puses ir nepieciešams arī izvērtēt to ietekmi uz reālo ekonomiku, negatīvā ziņā tīpaši, kas ir saistīta arī ar laika grafiku. Atkal par startautiskiem noteikumiem. Es nedomāju, ka tas ir arguments, ka mēs varam kaut ko atlikt, tāpēc, ka citas valsts nav darījušas eh, to tagad. Jo, ja mēs kaut ko izpildām, mēs varam aicināt arī citus to pašu darīt Un otrkārt, es nedomāju, ka Bāzeles eh, li, eh, likumu īstenošana izraisīs kaut, kādas, mm, kaut kādu salīdzinošo priekšrocību trūkumu Eiropas Savienībai. Tad mm, ir jādomā par trim faktiem saistībā ar laiku. Pirmkārt, visi šie bāzes pasākumi ir saistīti ar esošo risku un vērtspapīru situāciju. Otrs ir noregulēt jaunas problemātiskās lietas saistībā ar bilants lapām, lai nebūtu eh, problēmas ar eh, saistību izpildi. Mēs arī cenšamies pērsties par iespējamiem riskiem, ka varētu būt bankrots. Tālāk eh, mēs domājam par to, ka, lai, lai banku vērtība vērtspapīra formā netiktu, ne, nekristos, tad banku izmaksu vērtības sakārtošana veicinās kreditēšanas aktivitāti. Tātad Bāzēlas noteikumi tika pieņemti 2009. gadā, tad 18 mēneši tika doti bankām, lai īstenotu e, šos noteikumus. Tad par šo laiku banka kas ir izmaksājuši, zinām, daļu no savas naudas, dividendēs un premiālās izmaksās. Protams, paturot prātā, ka jāizpilda bāzēls noteikumi, bet, kā es teicu, es esmu gatava izskatīt arī faktus, lai attiecīgi labotu tekstu, ņemot vērā, ka ir, nu, mēs nedrīkstam mazināt arī kreditēšanas kapacitāti un es piedāvāju saglabāt 2010. gadu kā galējo īstenošanas gadu, tomēr mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jāskatās, kāda rezultāti tiek saņemti no ietekmes izvērtējuma. Un, ja gadījumā priekšlikumā iestrādātais nav pareizs, tad mums ir jāizdara attiecīgās korekcijas pēc vajadzību. Tad, domājot par bāzels režīma korekcijām, uh, Eh, šeit eh, parlaments jau ir griezies pie komisijas. Mēs lūdzam, lai tiktu sniegts pilnīgs pārskats. Un es esmu arī griezies pie komisijas, lai šī informācija tiek sniegta parlamentam. Un bāzēls noteikuma pārskatīšana var tikt izdarīta tikai, ja ir skaidri pateikt, skaidri akceptēts parlamenta un padomas mandāts. Tālāk likviditātes prasības un dinamisms, tas nav nekas tehnisks, te ir arī politisks aspekts, un tāpēc eh, parlamenta uzraudzība šajā jomā ir kaut kas tāds, eh, ko, uz ko es esmu norādījusi veselā rindā normu, eh, tur, kur ir atsauce uz jauniem deleģētajiem aktiem. Eh, šeit eh, es gribētu atsaukties uz kādu citu ziņojumu par omnibus direktīvu. Šeit ir saikne ar to. Runājot par komisiju, šeit ir trīs aspekti. Pirmkārt, tehniskie standarti. Vai ir, ja komisija vēl strādāt ar šiem EBA e standartiem, tad arī šie būtu jāapstiprina parlamentā un padomē, ņemot vērā jauno situāciju. Un ja Bāzela sistēmā mēs vienojamies par apakšējo limitu, lai veiktu korelācijas pasākumus, tad atkal tam šiem pasākumam ir jābūt deleģētā akta forma. Uh, Un šeit es esmu piedāvājusi arī kompromisu starp padomi un komisiju, kas attiecās uz ļoti kompleksām, <clears throat> kompleksiem darījumiem. Komisija grib veikt padziļināto pārbaudi, grib arī veikt kaut kādu pārbaudi un iepriekšējo augstas vērtības vērtspapīru darījumu apstiprināšanas procedūru, bet dalībvalstīm ir arī savs viedoklis. Uh, Tāpēc mums ir jāatrod kompromiss, jārunā ar komisiju, vai šāds priekšlikums ir vajadzīgs, vai CRD divi pasākumi ir vajadzīgi. Un vai mums nevajadzētu definēt arī atsevišķus konkrētus kritērijus, kas attiecās uz darījumiem ar vērtspējumiem, kuriem ir augsta vērtība? E, ja kurā gadījumā visi šie pasākumi veido laba līdzsvera starp vajadzīgo elastīgumu, ņemot vērā arī attiecīgos notikums, un otrs puses arī likumdevēja pilnvaras pieņemot vai noraidot šādu veidu priekšlikumus. Tāpēc, kolēģi, es gaidu dažādas ierosinājumus no jums par šo ziņojumu projektu, tā pirmo versiju, agrīno versiju, un jebkurā gadījumā esmu gatava uh, diskutēt. Būs arī sarunas ar ēnu referentiem, un tur mēs konkrētāk runāsim par grozījumiem, kurus gribētu pieteikt. Paldies! Man liekas, ka tūkiem bija diezgan liels problēmas izsakotām runas tempam. Bet tagad vēršos pie ēnu referentiem. Tautas partijas ēnu referents vēl nav šeit, bet Piki, vai tu vēlies tagad? Paldies! Manuprāt, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs likumdošanas akts, jo tas tieši runā par to, ko parlamenta komiteja domā par finanšu pakalpojumiem. Citu vietu mēs savukārt runājam par iespējamiem likumdošanas pasākumiem, kas vēl varētu sekot, kā varētu izskatīt šo uzraucības arhitektūru, kā mēs varam risinājumus piedāvāt nākotnē. Lūk, tie ir nākošie soļi, kurus mēs sagaidām tagad jau varam spērt tagad. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka visur mēs rakstām, piemēram, par ietekmes no, novērtējumu, labāku noteikumu izstrādi, labāku likumdošanu, ka tas tiešām tiek īstenots. Savukārt konkrētā rīcība, kurus mēs tagad izskatām, bankām un nodrošināt arī uh, Mm, vērtspapīra tirzniecību un tirzniecības portfeli. Direktīvas izveidošana ir bijusi ārkārtīgi komplicēta un to ir grūti saprast. Jums ir jāskatās, kāda veida līmeņa te spēlētāji bijuši iesaistīti, kādas ir sarunas bijušas, viss, kas ir iekļauts šajā kopējā CD. Un ja jūs to izprotat, tad pat, ja jūs esat strādājis finanšu tirgu, šis ir tiešām ārkārtīgi komplicēts uzdevums jo ietekme ir ļoti nozīmīga. Līdz šim ietekme nav īsti novērtēta. Mēs runājam par Bāzeli un par citām daļām, kas varbūt atsaucās tirdzniecības daļām. Un kā jūs pareizi norādījāt iepriekš, daļa no šī tirdzniecības grāmatām portfeļiem um, tikai atbild 2-3% eirozonām. Un tā kā pirmo reizi mēs šīs lietas piedzīvām, mēs redzējām, ka te veidojas arī korelācijas starp tiesniecības portfeļiem. Un tie savstarpēji tik ārkārtīgi sarežģīti, ka bankām bija jāveic vēl papildus ieteikums novērtējums, kur viņām bija jāizpilda simtiem lapas pušu jautājumu. Vairākas bankas man ir savukārt teikušas, ka Tur ļoti savāda un atšķirīgs pieejas ietekmē. Savukārt regulātoriem arī savs viedoklis. Man, piemēram, bija arī sanāksme ar Bāzeles tirdzniecības portfeļu komandu, kas izskatīja šos jautājumus Singapūrā pagājušajā nedēļā, un pēc tam arī dod savu ieskatu Bafinam, norādīja, kur viņam ir galvenie sarežģījumi. Bet visi ir viens prātis, ka bankām ir jāpanāk un jāuzkrāj vairāk kapitāla iepratiem šādu veidu um, drošības pasākumiem un arī tirzniecības portfeļiem. Vēl tikai ir jautājums, par ko es gribu tādā atsaukties. Lords Mandelsons, bijušais komisārs Mandelsons, kas gan ir mans pretinieku partijas pārstāvis, bet viņa vārdi ir šādi. Viņš uzstājās uh, uzņēmējdarbības priekšā. Viņš runā par banku kapitālu, kur norādīja, jauniem noteikumiem ir jāstājas spēkā tādā veidā un tādā laika posmā, kas neradītu neskaidrību šobrīd, un kas nekādā veidā neiespēdotu banku iespējas sniegt kredītus ekonomikai šobrīd ekonomikas atvesošanās periodā. Tie ir viņa vārdi, un mums tiešām jāizprot, ka vairākas bankas norāda, ka viņam šāda situācija var tieši ietekmēt viņu spēju izsniegt kredītus. Mēs uzklausām Strausu Kānu kungu. Viņš norādīja, ka ir jāpanāk, lai privātā sektora nauda tiešām pieaugtu. Šajā 2020 redzējumā mēs arī runājam par plašāku pieeju, izmantot internetu pieeju, izmantot zemās oglekļa emisijas, eh, tehnoloģijas, lai nodrošinātu labus investīcijas finanšu sektorā un ir pienācis laiks tiešām ieklausīties. Manuprāt, līdz šim gan ietekme nav pilnīgi novērtēta. Esmu pārliecināta, ka komiteja šobrīd pareizi dara, ka nekādā veidā īsti nav noturējusi, nu, piedod, man nav pārliecības, ka tas būtu pareizi, ka mums nav bijusi uzklausīšana. Mums tomēr jāpasaka, ka tas, ko mēs darām Eiropā, tam ir jā, jāatbalsojas starptautiski. Tie, kas nav īstenoši Bāzeli 2, Mēs taču esam izveidojuši to, un mums jāprasa, vai jūs atbalstāt, vai jūs arī piekļu, piekrītat šim laika grafikam. Un, ja bankas lielās ar vienu turpina sūdzēties par šo tirsniecības portfeļu kapitālu, tad viņam vajadzētu tomēr izskaidrot, kāds ir seks. Un šī kapitāla palielinājums mums nav vienkārši automātiski pieņemams. Mums ir jāskatās, kādi ir pierādījumi. Šobrīd tāds banks to nevar pieņemt. Un tāpēc mums ir jāsaicina viņi, lai viņi skaidro šo situāciju no savas puses. Referente ir norādījusi, ka viņa uzklausīs arī vairākus atsevišķus individuālus gadījumus. Un uzskat, ka tieši šie neatkarīgie individuālie gadījumi ir ļoti nozīmīgi. Runāt par īstenojamību un ietekmi. Visbeidzot, mēs runājām arī piemēram atšķirībām, tīri metaforiski par roku celšiem un izpletņiem. Bet tad ar vienu neatbildēts jautājums, kāpēc tikai Eiropā? Tas taču mēs skar daudz vairāk nekā G20 valstis. Kāpēc tad tikai bankas? lai gan jūs arī varbūt esat sagatavojusi zināms grozījums, tomēr mums jāskatās plašāk. Pat es norādījusi jau iepriekš. Ja dalībvalsts vēlas arī to at, mm, attiecināt uz citām valstīm, ne tikai kā, kā 20 valstīm tas ir paredzēts, tad tas jādara, bet mēs nevaram runāt par šo minerēšanu uz visām obligāti, jo tas tieši ietekmē arī uh, nodokļu politiku. Tam jābūt dalībās lēmumam. Paldies! Paskal, lūdzu! Oui, nous, nous, on a une... Jā, mēs, eh, man kārtīgi un ziņojam vērtējam diezgan pozitīvi, jo īpaši saistībā ar atalgojumu pakotnē, ar piekrist visiem tiem elementiem, kas mūsu skatījumā ir vērsts pareizā virzienā, ka tā tad eh, atalgojumam eh, vajadzētu būt eh, stabilam, nevis tādam, kas atkarīgs no tiem bonusiem. Un, un, protams, te ir runa arī par šo proporciju bonusam pret atalgojumu. Un, Tāpēc ir, ir skaidrs, ka mēs esam piedzīvojuši, ka šo principu var eh, visādi sāgrozīt, tad, ja te nav minēts konkrētas attiecības, tā kā mēs jau konstatējām G20 sanāksmē pirms gada. Un runājot par definīciju eh, mainīgajam atalgojumam, es gribētu zināt, vai mainīgais atalgojums jūsu skatījumā būtu arī šis uh, zelta uh, parašūts, kaut kāds zelta liels uh, atalgojums gadījumā, kad uh, tiešām ir gūti lieli panākumi, jo šis mainīgais atalgojums paredz vairākus uh, dažādus uh, aspektus, vai tad, kad cilvēks ierodas darbā, vai viņš dodas prom no darba pēc veiksmīgas uh, karjeras, tāpēc mēs gribētu, lai šis te mainīgais termins, mainīgais atalgojums tiktu labāk definēts. Un mēs gribētu arī, lai eh, grozījumi, kādus tos piedāvājat jūs, būtu mazliet eh, eh, tālāki, mazliet tālāk ejoši runājot par reitingu neviens nevar īsti definēt, par ko te īstruna. Neviens nevar novērtēt, kādi reāli ir riski, un līdz ar to šādā situācijā, kad mums nav iespēja novērtēt eh, riskus, rodas jautājums, vai mēs varam uzticēties bankai, ka tā pati sevi novērtēs, vai arī mēs uh, darīsim tā, kā mēs darījām pagātnē, un mēs redzējām, kur tas mūs ir novedis. Uh, varētu piemēram, izvēlēties citu ceļu. Nevis izvēlēties riskus, bet, piemēram, noteikt pietiekoši stingrus ierobežojums, lai bankas neizmantotu tādus produktus, kuri nenes uh, uzskatām labumu ekonomikai. Uh, un te ir runa nevis vienkārši tikai par darba vietu radīšanu. Uh, Jo es Eiropas Savienības līmenī eh, secinu, ka kopš 80. Eh, gadu vidus, kopš tika ieviesti šāda veida produkti, tie nemaz nav devuši eh, ieguldījumu ekonomikas attīstībā. Tad, kad šādi instrumenti bija daudz vienkāršāki, tad bankas guva mazāk labumu, taču izaugsmes perspektīvas ekonomikai bija daudz lielākas. Uh, Tāpēc ir jāpanāk, lai bankas produkti uh, sekmētu izaugsmi. Un eh, zināms ir tas, ka pēdējo desmitgadu laikā ieviestie bankas produkti šādu ieguldījumu savu valsts ekonomikā nav snieguši. Tāpēc, eh, lai arī citi tam īsti nevarētu piekrist, es domāju, mums vajadzētu pastāvēt uz to, lai mūsu finanšu sistēma būtu vienkāršāka, lai būtu vienkāršāk eh, identificēt riskus un lai iz, ekonomikas izaugs būtu lielāka. Un to mēs darītu neskatoties uz to, ka ASV tā, piemēram, nerīkojas. Tātad šiem instrumentiem nav jābūt tik sarežģītiem, ka nevar īsti novērtēt, kāda ir situācija. Un visbeidzot, runājot par ķīlu eh, tirgošanu, ir e, div, četras bankas, tikai četras bankas Eiropā, kas ar to nodarbojas visā lielajā banku tirgu. Skaidrs, ka šīs bankas nodarbojas ar lobēšanu, lai aizstāvētu savus intereses un savus e, uzņēmējus. Nu, tad pilnīgi skaidrs, ka tāda ir biznesa noteikuma. Un es domāju, ka mūsu atbildība ir mazliet atkāpties, mazliet rezignētāk no malas paskatīties uz šo četru banku veikto darbību. Un tad, ja mūsu politiskajā skatījumā eh, šīs bankas eh, vairāk kaitē nekā sniedz eh, ieguldījumu, uh, mēs varētu arī, piemēram, pagaidīt jaunas novērtējums, jaunas ietekmes novērtējums, lai tad mēs eh, redzētu, kādu iespēju atstāja šādas bankas uz tirgu Eiropā. Paldies! Paldies! Esmu Aldi grupas politiskās grupas tātad ēnu referenta un tā līdz ar to stāšos Aldis vārdā. Uh, un arī izskatīšu jautājumus tādā kārtībā, kā referento es izcēlu. Un tad pirms ķeramies pie atalgojuma un bonusiem. Un šorīt mēs jau dzirdējām Mario Dragī kungu, kurš arī runāja par ļoti vispārīgā veidā gan par to, ko mēs vēlamies panākt pēc finanšu krīzes. Un viņš norādīja, ka papildus kapitālā mēs nekādā ziņā negribam pieļaut kaut kāds pervers bonus Un līdz ar to tas arī ir mūsu mērķis šajā sadaļā. Bet šķiet, ka neviens īsti nav izcēlis to faktu, ka ar vien varētu būt īpaši atalgojums um, tieši valdes vadīt priekšsādātājiem. Tā kā ja viņi izgudro sev piešķirt īpašās dividendes, viņi brīvi to var darīt. Un tā kā jautājums ir, vai mēs to varam ierobežot. Mums vajadzētu tomēr arī runāt par sabiedrības situāciju kopumā. Un, un tomēr jūs nespējat atrisināt šo problēmu, un, proti, kā tāda bonus izmaksa neskaitā naudā, bet kā akcijas. Un tā, ka mums ir jāizskauž arī iespējams šāds scenārijs. Es vēl vajadzētu tam veltīt atsevišķu, varbūt kādu mūsu piepūli. Es tāpat arī uzskatu, ka mums ir jāskatās uh, vispār šīs sistēmas pārskatu. Nav jau nekāds jēgas, ja mēs pasakām, kāds bonus izdir tikai no uh, algas um, kā procents. Nu, tas nav nekāds risinājums, ja vienkārši tad uzskrūvē algas. Tā ir noticis ASV. Tā ka mums ir jāskatās uz kopējo atalgojumu, kopējiem at, mm, tātad, labumiem, ko gūst banķieri piemēram, arī pensiju uzkrājumiem. Es katrā ziņā pati vēlētos atrast veids, kā mēs varam to vēl skaidrāk noteikt. Man ļoti patīk šī atskaites kritērija, jo es gan īsti nezinu, vai mēs varam vienā vilcienā ielikt visu šīs lietas un atrisināt ar vienu rāvienu, bet man patīk atskaites kritēriju ideja. Es vajadzētu varbūt šo domu vēl tālāk attīstīt, kopā gan ārnu referentiem, gan citiem. Mums bija arī pavisam nesen gadījums ar Vācijas banku, tādu Deutsche Bank, Komercbanku, kas um, arī izmaksā diezgan lielas prēmijas. Bet mūsu valstī bija, tas ir tajā valstī, ko es zinu vislabāk, atsevišķi banku vadītāji izvēlējās nesaņem bonus. Nu, mēs varam skatīties uz vispārējo ietekmi tālāk. Nav jau runa tikai par šo direktīvu. Ir vēl arī citas lietas, izmaiņas um, pamatkapitālā uzskaitīšanā ir nopietnas pārmaiņas arī, ko mēs esam izvietojuši, kas ir jau tālāk nekā paredzēts CRD2. Tā kā es nedomāju, ka mēs varētu vēl tālāk šīs lietas aizkavēt, bet šobrīd jau mēģinām arī organizēt uzklausīšanu, kur mēs varētu runāt par CD4. Un par likviditāti varētu runāt. Un turpināt diskusijas arī šodien ar koordinatoriem vēlāk. Mums vajadzēs pievērst uzmanību tam, vai mēs to visu varam savstarpēji sasaistīt. Tas varētu gan būt nedaudz sarežģīti. Domāju tālāk par iespējamām uzklausīšanām un arī balsošanas laiku grafiku. Tomēr mums ir arī vēlēšanās, un mums ir jāplāno, atbalstu, un ja būtu patiesa vajadzība, es tiešām neredzu, kāpēc mēs nevarētu pārdot nedaudz pagarināt savu laika grafiku par mēnesi, lai varētu norganizēt šādas svarīgas ietekmes novērtēšanas, uzklausīšanas, kas iekļaut gan arī Bāzeles lietas, gan arī FSB. Taču pirms tam mums vajadzētu arī paskatīties, kāda ir mūsu komitejas nostāja, tad mūsu balsojums trialogā ja mēs tad vēlāk tādās publiskās diskusijās gribam uzstāties, lai mums būtu skaidrs, kāda ir mūsu nostāja. Un ir zināms pienākums arī, protams, ievērot caurskatāmību, cik vien iespējamā lielā mērā. Tomēr svarīgākie lēmumi, kas ir jāpieņem šobrīd, izskatās, ka ir tieši šajā trilogā, ir tieši tie, par kurus mēs tad paši šeit jau lemsim. Bet mēs neatspoguļosim uz ārpusi to viedokli, kurš ko teica. Tā kā tuvāko mēnešu laikā, mēneša vai mēnešu, manuprāt, mums nebūtu iespējams tur visu to pasalēst kristēm. Bet ir vēl dažas lietas, kuras mēs varam izstrādāt kā deleģētos aktus. Tālāk mums arī solvencija maksāts vai divi, kur mēs arī varam paredzēt vairākus pasākumus. Vakardien jau par to arī runājām, un te atklājas nopietna problēma Mēs šobrīd cīnāmies ar īstenošanas pasākumiem, kurus tagad tikai izstrādā. Un mums savukārt nu, tie visu laiku jāatvēra pagaidām un jāpanāk, lai tiktu vērstu īstajā pareizajā virzienā. Jūs paskaties, ko raksta prese. Avīzes raksta vairākus priekšlikumus par, par to, ka ir vairāki komitejas, kas pieņem šādus lēmumus, standartus, un šīs sarunas viņam šeit nepieņemams un viņiem ļoti nepatīk. Un šāda kārtība. Un tiešām, ja šajās komitejās, kas pilnu laiku velta dažādiem jautājumiem, jautājumiem, kas īstenībā tiks nodot tūlīt pat aģentūrām, kurām būs nopietnas pilnvaras, tā kā, nu, mēs, protams, nevaram īstenot viņu funkcijas un viņu pilnvaras sarunu risināšanas ceļā. Tas vienkārši nav pareizi šobrīd. Mums ir jābūt ļoti nozīmīgi, rūpīgi jāskatās šie deleģēti akti un reizēm ir jāšķir, kas ir un kas nav mūsu darbs. Bet bieži vien ir grūti to nošķirt. Īpaši, ja jūs izstrādājat pamatlikumdošanas aktu, tad, lūk, pārāk daudz novirzot uz deleģēto aktu, manuprāt, ir nepareiz tendence. Tālāk par uh, šo nodrošināšanu. Es domāju, ka jau CD2 mēs esam iesādējuši ļoti spēcīgs prasības tādai piesardzīgai rīcībai. Un, ja tas netiek ievērots, tad ir paredzēts uh, sodi. Un tur atkal ir proporcionalitātes jeb samērīguma jautājums iestrādāts. Un, ja tas netiek ievērots, tad ir sarežģījumi. Bet šie proporcionalitāte jeb samērīgums nozīmē atzīt, ka lietas ir sarežģītas. Savukārt komisijas priekšlikums tikai parāda to, ka visām atbildīgām iestādēm ir jāpierāda, ka viņi sev ir ievērojuši uzstādītos noteikumus. Kāds ir noteikts CD2, nu tad sanāk, ka viņi var akumulēt lielāku kapitālu. Un līdz ar to vispār šis jēdziens res, uh, eh, securization, šī nodrošināšana nav pilnīgi vairs skaidra. Un tas ir varbūt tikai vērsts uz to, lai mēs vispār skatītos šādu dinamisko situāciju un visus šos piesardzības pasākumus mēs iestrādājam CT2. Nu, manuprāt, padomu rīkojas pareizi un šo priekšlikumu svītroja. Un tāpēc es varbūt vaicinātu vienīgais izstrādāt jaunu klauzulu, kuru mēs runājam arī jau par šo nodrošināšanu CD2 ietvarā. Varbūt, ka mēs varam arī atgriezties pie uzkrātās pieredzes un tam līdzīgu soli spērt arī šoreiz. Nu, man tas nešķiet tikai liekas solis, bet tas tiešām pieprasa definēt tās lietas, kuras mēs līdz šim nespējam īsti izprast, un tad radām nevēlamās sekas. Taču mēs uzklaus, organizējam uzklausīšanu, tad mēs varam runāt arī par tālākajām, piemēram, ķīlu tirzniecības jautājumiem. Vai mēs varam noteikt kaut kādu minimālo līmeni? Es zinu, ka jums vēl nav bijis iespēja izteikties, bet es gribētu tiešām uzklausīt un saprast, ko mēs darām. Un vai šis lēmums, ko mēs veidojam, Vai tas kaut kādā veidā ierobežos arī tālāk delegāciju darbu? Tālāk Silvija Gulā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties Makāzī kundzei referentai par viņas lielisko darbu, jo tas ir bijis gan drošsirdīs, gan arī viņi ir iedzinājusies šai tēmā. Jo jāsaka, ka šai tēmai pēdējos, pēdējā laikā mēs bijām mazāk pievērsušies. Un, eh, protams, ka vairumam patiktu vienkārši, ka uzņēmumi paši varētu sevi regulēt. Nu, Mums jāatzīst, mēs esam tādā situācijā, ka ir bijuši neliet, eh, ka ir bijuši šīs sistēmas eh, pārāk liela izmantošana, un es gribētu, lai mēs izmantotu ietekmes novērtējums, lai aizsargātu tos cilvēkus, kas pat labam dzīvo diezgan labi, un lai arī uh, pielikt punktu tām lielajam risku uzņemšanās procesam. Uh, Un tad ir vēl pāris komentāri. Pirmais jautājums, kas laikam uh, būs par visiem ziņojumiem šodien, vai mēs gaidīsim amerikāņus vai nē, vai arī mēs paši dosimies tālāk vai nē. Un tad vēl ir lieta, ka ir grūti atbalstīt ka to, ka labais risinājums būtu mm, pasaules līmenī, bet te pašā laikā mēs te nodarbojamies ar risinājumiem nacionālajā līmenī. Tad varbūt referenti varētu ieviest domu par mm, Eiropas līmeņa um, regulējumu. Un uh, tad šis uh, ierosinājums uh, uh, izveidot attiecību starp uh, bonusiem un uh, starp, starp mainīgo atalgojumu un nemainīgo atalgojumu. Tas, protams, arī palīdzētu mazināt risku uzņemšanos. Un pēdējais komentārs mani nemaz nebiedē tā doma, ka mūsu radītās iestādes uh, Uh, tiktu uz uh, noteiktu zināms kriterijus, jo no otras puses, ja mēs gribam, lai būtu efektīva uzraudzība, tad šīm iestādēm, protams, jāzina, kas tieši notiek uzņēmumos. Paldies! Okay, I, I... Labi, saka priekšsēdētāji. Es domāju, ka Viki gribēja atbildēt uh, uz dažiem jautājumiem par uh, Uh, ietekmes novērtējumu. Varbūt jūs pēc tam to varēs, varēsiet darīt. Jurgen Klūta kungs, lūdzu. Es, man šķiet, jūs pacēlat roku. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms, es vēlos atzīst Paskal Konfu. Viņš, manuprāt, norādīja pusteikumu pareizi, ka finanšu tirgus deregulārācija iepriekšējā desmit gados ir nevis noveduši pie ekonomiskās izaugsmas, bet gan tieši pie uh, banku um, izaugsmas. Tādā ziņā, ka bankas ir vienīgi tās, kuras profitējušas. Un Un uh, tas ir tiešām nozīmīgs, manuprāt, punkts, lai gan mēs šobrīd varbūt šī jautājumā kontekstā iepieņem ļoti globāli un risinām. Nu, ja mēs tālāk runājam par tirsniecības politiku, tad vispirms un uh, tālāk arī par bonusiem. Daudz iedzīvotāji saprot, ka šobrīd viņu ienākumi samazinās, kā viņi tieši piedzīvo bezdarbu, ka viņiem zūd ienākumi. Īpaši skatāmies, kas notiek Grieķijā. Iedzīvotāji saprot, ka viņiem jāmaksā par banķieru kļūdām, finanšu sistēmas kļūdām. Viņam jāfinansē pieļautās kļūdas, un viņi precīzi šobrīd skatās, kas notiks ar ierobežojumiem, piemēram, banku darbinieku atalgojumam. Un mums tāpēc ir liela atbildība arī iegūt uh, tādu sistēmu, kas ierobežo, es precīzi saku, ierobežo atalgojums. Mums ir stingri tas jādara. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī sistēma vienkārši turpinātos un ka tā tiktu pieļaut kā sociāli pieņemama um, sistēma. Tas nav pieņemami. Katrā ziņā mana politiskā un sociālais konteksts norāda, nu ka tas ir nav pieņemami, un tāpēc ir jāskatās vēl plašāk, vai arī šādi lēmumi vispār, ko cilvēks sāk domāt par Eiropas Savienību. Un daudziem iedzīvotājiem tas tiešām liktos skandalos, ja tie cilvēki, kas tieši savu uh, darbību ir veicinājuši finanšu un ekonomikas krīzi, Tagad ir sveikā tiek cauri. Un nevien tiek sveikā cauri, bet saņem brīnišķīgus atalgojumus, milzīgs bonus. Nu, kaut vai no šīs argumentācijas mums ir jārunā par to, kā mēs varam nos, ierobežot šīs lietas. Un arī savos grozījumos mums vēl gan jāprecizē lietas, um, bet uzskat, kā mums ir jāizsniedz arī šādi grozījumi, kas pieprasītu konkrēts ierobežojums. Paldies! Thank you, Udo. Paldies, Udo lūdzu! Paldies! Nekavēšu ilgi visus, bet viena lieta. Šis sarežģīts jautājums, un kolēģi izteikumi jau arī to iezīmēja. Mēs runājam arī par darba metodi. Nevis tikai par saturu, bet par pašu metodu, darba metodi, tad referentes darba metodi. Alīns pieeja šim jautājumam, norādot šajā ļoti sarežģītā jautājumā, es vienkārši turu savu kursu, savu virzienu, jo es zinu, lai mēs kā savu komiteja raiti paveiktu savu darbu, tomēr esmu gatava arī dažāda veida pierādījumiem, kas ir neatkarīgi un kas ir nav tikai šāda tieši lietišķā informācija, kas ir jāpierāda, kas um, ir skaidri pierādām un pamatojuma. Es esmu arī gatavs arī veikt zināmus uh, grozījumus, jo viņai šāda pieeja tas ir tiešām izcila. Jo tur, ko viņi izskaļ ļoti tehniskus jautājumus, tad pareizais ceļš ir nodrošināt arī tā kā parlamentā mēs šobrīd strādājam finanšu tirgos, un tāpēc man pilnīgs atbalsts viņai, uh, Es gribu vēlreiz paust to, un visi kolēģi, kas grib detalizēti un uzskata, ka šī darba metode ir pieņemama, nu tad to vajadzētu arī atbalstīt, jo uzskata, ka tas tiešām dos labu rezultātu. Tas arī atsauksies tam uzklausīšanām, kas ir plānots, un mēs varēsim arī iekļaut papildus zināšanas, ja ne tieši saturiski tas nemainīs, tas tomēr varētu mūsu tieši procesa veidā palīdzēt šīs lietas sakārtot labāk. Un visbeidzot, lai arī es vienmēr tiešām mēģinu šajos jautājumos jums sekot, tomēr arī šajos sarežģītajos jautājumos mēs redzam, ka ir jāskat varbūt arī plašāk cits vajadzības un cits noteikuma prasības, bet tas jau ir cits virziens, un par to mums vēl vajadzēs konsultēties tālāk. Paldies! Uh, thank you. I think Vicky was doing the... Paldies! Man šķiet, ka Vikija šo te zilo kārti izmantoja pavisam pareizi. Tad vārds jums. Jā, mums ir vienkārši fantastiski tulkotāji, bet es mazliet sabijos, kad Silvija minēja man vārdu, bet eh, mm, nekas netika teikts par to, ko viņa bija sacījusi. Varbūt e, tūki, tad, ja kaut kas tiek sacīts tieši mums, mēs gribētu zināt, kas tas ir. Jā, nu vienkārši tika pieminēt, pieminēts mans vārds, un pēc tam nekas tālāk nesekoja. Jā, e, katrā ziņā e, ļoti laba ir tā doma par ietekmes novērtējumiem. Un varbūt mēs varētu norganizēt sēt kopīgu noklausīšanu, uzklausīšanu. Par šo nav notikusi ēnu referents sanāksme. Laika trūkuma dēļ, bet būtu ļoti labi, ja pirms iesniegšanas termiņa mēs varētu tomēr mm, norganizēt šādu sanāksmi. Un tad runājot par šo ļoti sarežģīto pārvēršanu vērts papīros. Uh, Es domāju, ka ir grūti definēt, kas ir ļoti sarežģītā pārvēršana vērtpapīros, kas vienai iestādē ir sarežģīta, citai varbūt arī nav sarežģīta, vai, piemēram, citos uh, dažādos um, tirgus uh, sektoros, uh, dažādi tiek, uh, um, dažādi attieksmi pret vienu veidu investoriem, un tad atkal ir citādi attieksmi pret citiem, un tāpēc būtu mazliet grūti saprast, kas šeit domāts ar šo sarežģīto vērtspapīru, pārvēršanu vērtspapīros. Vai nu jūs varētu sacīt, ka CID2 šai gadījumā darbojas? Uh, tas attiec uz to, ko izdarīja padomi, vai arī varētu kaut kā uh, citādi to definēt, izmantojot profesionāls, neprasnāv šāds vārds. Paldies! Es neesmu pārliecināta, ka es dzirdēju jūsu vārdu, Viki, bet uh, katrā ziņā vārds atkal Silvija, bet uh, viens komentārs par ietekmes novērtējumu. Mēs pieprasām ne tikai banku ietekmes novērtējumu. Tā nav mūsu galvenā interese. Mūsu galvenās interese ir saistīts ar ekonomiku. Tā tad būtu šo ietekmes novērtējumu atslēga, kā arī to sacīja, dragie kungs, šorīt. Lūdzu, Silvija, vai jūs gribētu kaut ko komentēt? Jā, te vienkārši par formu varētu būt runa. Šiet, ka Uh, franču valoda ir ļoti tāda lakoniska valoda, uh, bet uh, es neko neteicu par uh, CID2, kas te tika pieminēts. Bet runa ir vienkārši par to, lai mūsu tekstos atainotos reālie, uh, reālais rezultāts attiecībā uz uh, ekonomiku, bet cilvēki, kas nodarbojas ar šo ekonomiku, vispār nekad par šo jautājumu neaizdomājas. Es domāju, tāpēc tieši tāpēc mēs šos cilvēkus mēģinām mazliet sodīt, saka priekšsēdētāji. Bet es domāju, tas arī būtu pēdējais runātājs no zāles, atpakaļ vārds atkal referente. Jā, ir eh, daži komentāri, pie kuriem es eh, atgriezīšos individuālā kārtā, bet tagad es gribētu atbildēt uz dažiem Vikijas komentāriem. Man šķiet, ka ir, eh, ka dažādi cilvēki prasa šos ieteikšu novērtējumu. Daži cilvēki tādu grib saņemt, tāpēc, ka viņi tiešām grib zināt, ka vai ir, varbūt ir kādas negatīvas ietekmes, un tad ir citi cilvēki, kas tos pieprasa vienkārši, lai paildzinātu šo procesu, un tad vēl ir citi argumenti, kurus pieminēja Vikija. Un, bet tos es ļoti labi arī zinu, un es ļoti labi saprotu, ka jūs pie šiem jautājumiem atgriežaties. Uh, Jo ir zināms, kādas ir banka problēmas, bet mums ir arī citas problēmas, un te mums jārod ir līdzsvars. Eh, par šo, uzra, par šo nav veikti uh, ietekmes novērsēm. Bet ir bijuši par citām jomām, un tāpēc nebūtu pareizi sacīt, ka ietekmes novērtējumi vispār nav bijusi. Nav pareizi īstenot iekmes novērtējumu tikai tāpēc vien, ka mēs esam pieraduši tā darīt. Ja tur ir kaut kāds reāls pamatojums, es esmu gatava to apspriest, bet, protams, ka šeit ir runa par reālo ekonomiku. Galvenokārt runājot par bankām, te nav runa par balsošanu, eh, par tirzniecības grāmatu, bet par, eh, par to, ka Eh, ka CRD3 patiesībā ir eh, vairāk saistīta ar grūtībām nekā ar labumiem. Es domāju, ka jūs, eh, pieminot Lordu Mandelsonu, patiesībā nebijāt īpaši atklāti. Jo es ar viņu runāju gan personīgi, gan pa telefonu. Uh, Un katrā ziņā viņš skaidri norādījis, ka ir jāreformē banku darbības eh, kultūra, Un viņš runāja par to, ka ir jā, jāmaina vesela virkne pasākumu, ne tikai CRD3 pasākumu. Un arī diskusijās ar eh, Spānijas prezidentūru nav neviens izteicies par to, lai aizkavētu šo priekšlikumu pieņemšanu. Bet, protams, ir problēmas, kas tomēr ir jārisina. Un runājot par atalgojumu, kur pieminēja arī Viki, jo īpaši pieminot to, ka es spēru uh, soļus vēl tālāk nekā paredzēts. Uh, ja jūs kārtīgi izlasīsiet šo ziņojumu, jūs secināt, manus uh, grozījumus, jūs secināsiet, ka tie nemaz nav tik ļoti tālajoši. Tie ir būtībā tādi paši, kā tik ierosināt G20 sanāksmē. Es domāju, vairums cilvēku uh, piekrīst tām, ka ar saviem bonusiem un atalgojumu sistēmu bankas ir novadušas uh, pasauli bezdimeņi uh, malā. Un, uh, un iedzīvotāji tiešām tā uzskata, pat tad, ja jūs uzskatāt atšķirīgi. Un tagad par šo jautājumu, kas visu laiku parādās. Vai ko, ko darīs eh, Eiropa vai pārējā pasaule arī atbalsos eh, tās iniciatīvas un kā rīkosies ASV? Bet katrā ziņā valstis pašas uh, gribēs panākt šādu rezultātu un daudz maz seko šādiem pašiem priekšrakstiem. Daži uh, pasākumi, protams, ir stingrāk nekā tādi, kāds mēs piedāvājam Eiropā. Uh, Un eh, tad šādi priekšlikumi no mūsu puses eh, būtu līdzīgi ASV priekšlikumiem. Un tad vēl ir arī citi priekšlikumi, es domāju. Um, ehm, Priekšstādātāja skaidri ir eh, runājusi arī par dažiem svarīgiem punktiem, piemēram, par atšķirīgo, par mainīgo, nemainīgo atalgojumu, par proporcijām starp tiem. Uh, Eh, priekšlikums no manas puses tika piedāvāts no tās, eh, tāpēc, un es jau minēju, ka tas nav pēdējais iespējamais risinājums, ir vienkārši tāpēc, ka mums ir jābūt samērīgumam un līdzsvaram. Un, un tāpēc es saku, ka nevar būt nekāds proporcionāls samērīgs atalgojums, ja 90% no tā ir bonus. Un runājot par akcijām, Es piekrītu priekšsēdētāju, ka šis te motīvs gūt peļņu vēl ar vienu ir saistīts ar akcijām, taču ir svarīgi, ka tas, ko jūs darāt ar saviem darbiniekiem, ir um, būtu nodrošināt uh, stabilu izaugsmi. Es pilnīgi piekrītu tam, ka mums būtu jā, jāpaskatās uz pensiju fondiem. Un viss, kas varētu uzlabot šo tekstu, no manas puses tiks izskatīts. Un runājot par ļoti sarežģīto pārvēršanu vērtspapīros, es domāju, ka mēs ar šo tēmu uh, jau esam strādājuši CRD2 ietvaros. Es Nezinu, vai šis e, būtu pareizais virziens, bet katrā ziņā man nav stingrs vēl nostāja šajā jautājumā. Un es gribu pateikties koordinatoriem par mana viedokļa saprašanu, bet man jāsaka, tā kā trūkst kaut kādu datu par šo jomu, tad es nekādus e, tālējošus e, izmaiņas arī negribu veikt. Bet patiesībā jūs atceraties, uh, priekšsēdētājs kundze, ka mēs gribējām organizēt uzklausīšanu saistībā ar šo. Um, ar šo priekšlikumu, bet skaidrs, ka mēs nevaram visās lietās uh, sarīkot uh, uzklausīšanu, jo tad mums vienkārši laika pietrūkst. Būtībā vairums cilvēku piekrīt tam, ka uh, bankām ir jābūt lielākam kapitālam, bet uh, tad ir. Uh, rodas jautājums, vai mēs te varētu kapitālu grozījumus ieviest, bet nu, tam mums jārīko uzklausīšana par to jautājumu. Labi, paldies, saka priekšsādātāji. Tad tagad es labāk uh, nolasīšu jaunos datus par šo tēmu, protams. Tad mums ir jāņem vērā, ka 25. marts ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un eh, tie tiks izskatīti 26. aprīlī. Uh, Un mēs ceram, ka mēs varēsim balsot komitejā 3. maijā un plenārsēdē eh, jūnija 1. plenārsēdē. Tad šāds ir pašreizējais laika grafiks. Nu, tagad mēs varam pāriet pie balsošanas. Es nezinu, vai cilvēkiem ir balsošanas kārtas, bet, nu, Man nav, <laughs> es savējo atstāju e, plenāru sēžu telpā. Strasbūrā varbūt kāds varētu man to atnest. Tad e, cik daudz cilvēki var balsot? Tad kāda ir situācija ar balsošanas kartēm, prasa priekšsēdētāji? I think, I think we'll... Es domāju, mums eh, tagad vajadzētu pārtraukumu uz pāris minūtēm, lai mēs varētu sagatavoties balsojumam. Paldies! Okay, members. Labi, deputāti, vai mēs varētu vienkārši izmēģināt eh, balsojumu, eh, izmēģināt elektronisko balsošanas sistēmu, kā tā darbojas? Vai jūs lūdzu varētu balsot? Nav svarīgi, kā jūs balsot, mēs vienkārši pārbaudīsim eh, kartes un sistēmas darbību. Manējā nedarbojas priekšsēdētāji. Open the vote. Open the vote. Open the vote. Labi, balsošana. Uh, sākam balsot. Labi. Beidzam balsot. Is that all right number wise? Nu, tad uh, pēc skaitļiem spriežot, laikam viss ir kārtībā, jā, ja? un uh, pol no politisko grupu viedokļa arī viss uzrādās. Prasa priekšsēdētāja un atbildi vēl netiek sniegta. What do you have in Or how do you check it party-wise? All right, we want, we want, we want. Okay, right, right, we want to repeat test. Uh, labi, mēs atkārtosim uh, balsošanas pārbaudi. Lūdzu, sāksim balsot. Mēs mēģinām sākt balsot. Jā, labi, tad balsošana sāksies. Vai visi ir nobalsojuši? Labi, balsojums lēdzam. Nu, tā nav īstā balsošana, vienkārši tests, balsošanas tests, saka priekšsēdētāji. No okay, right, and at the moment we... Labi. Ā, jums nav kartes. Vai jūs varat aizsūtīt kādai pakaļ? Ak tā, nevarat, nu, Runātāja nav ieslēgts mikrofons. Labi, saka priekšstādātāji, ja šī, šai balsī būs izšķiroša loma, tad mēs varēsim izdomāt, ko mēs darīsim. Bet mums nav nekāda lieko balsotāja. Nu, tad mēs varam tagad balsot par eh, Garsiem Agaro. Tad mēs varētu pāriet pie Garsiem Agaro uh, eh, ziņojumiem. Tātad sastais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. 26. grozījums par pret atturas pieņemts. 27. grozījums par pret atturas pieņemts. 28. grozījums par pret atturas pieņemts noraidīts. Devītais par pret atturas. Labi, pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas. Pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par pret atturas. Pieņemts. Divdesmit devītais grozījums par pret atturas. Noraidīts. Divpadsmitais grozījums par pret atturas atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par pret atturas pieņemts. 31. grozījums par pret atturas noraidīts. 32. grozījums par pret atturas pieņemts noraidīts 14. grozījums par pret atturas pieņemts 33. grozījums par pret atturas pieņemts 34. grozījums par pret atturas pieņemts 35. grozījums par pret atturas pieņemts 36. mutiskais grozījums. Tātad tā, tā mēs nomainīsim uh, shall, the commission shall provide tā vietā, lai būtu if necessary, tad par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums par, pret, atturas, pieņemts 16. grozījums par, pret, atturas, pieņemts 17. grozījums par, pret, atturas, pieņemts pieņemts 18. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts 37. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts 19. Kā lūdzu, saka priekšstādātāji? Tad no šejienes līdz beigām balsosim par visu kopā. Par, pret, atturas, pieņemts Labi, tad viss šie turpmākie grozījumi pieņemt. Un tagad mēs balsojam par šo grozīto tekstu, vai jūs gribat to darīt elektroniski? Par? Pret? Atturas? Daži atturas. Un tad par rezolūciju par? Pret? Atturas? Tā tad divi pret un divi atturas. Balsojumā par normatīvo rezolūciju. Ā, vai jūs esat par? Labi, tātad divi atturas, tātad e, rezolūcija pieņemta. Apsveicu referenti. Uzraks man arī. Tagad mēs pārējām pie balsojuma mm, par e, ziņojumu projektu referents kāza, tā tad tā, tā, tā ir grozījums pirmais par, pret, atturas, pieņemts, 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tā mirklīte, saka priekšstādātāji. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas pie noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas. Vai mēs varētu lūdzu balsot elektroniski par ceturto grozījumu? Lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Tad balsojam par ceturto grozījumu. Vai visi ir balsojuši? Balsojums beidzies. Nu, jums bija laiks nobalsot, saka priekšstādātā. Balsojums beidzies. Tā tad ceturtais grozījums pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 5. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 6. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Un mutiskais grozījums no Eiropas tautas partijas puses, tas jums ir uzrakstīts jūsu dokumentā par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss grozījums attiecībā uz 15. par pret atturas pieņemts. Kompromiss eh, grozījums 16., 17. un, tre, un 3. par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums par 19. un 9. grozījumu par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums pār pret atturas pieņemts. Tā, tad balsojums par uh, grozīto tekstu par pret atturas pieņemts un balsojums par normatīvo rezolūciju par pret atturas pieņemts Tā un arī tas ir pieņemts. Apsveicu referenti. Referentu. Tagad mēs pārējam pie balsošanas par manu atzinumu. Vai es drīkstu pati vadīt balsošanu par savu atzinumu? Labi, tad eh, mēs eh, jau vienojamies. Mēs par to balsosim blokā. Tātad par? Pret? atturas vienbalsīgi apsveicu sevi, saka priekšsēdētāja. Right. Uh... Tā. Tad līdz ar to balsošana ir beigusies. Un mēs pārējām. Tālāk mēs pārējām pie 12. 12. mums ir grozījumu izskatīšana sakarā ar vērtspapīru publiska pied, publiskas piedāvāšanas un atklātības prasību saskaņošana. Volp. Volps nav. Nu, tad mums būs tāds īsts pārtraukums, līdz mūsu referentkungs atgriežas. Jean-Paul, did you want to say something? No, no, no. Vicky Ford, sorry, Vicky Ford. Jean-Paul? Vikija. Mums bija lieliska sanāksme. Mēs tikāmies ar ēnu referentiem. Mēs nonācām pie lieliskiem kompromisiem, ko ierosināja Volps. Mums veidojās lielisks konsens. Es gribētu teikt, ka tas ir lieliski, ka mēs rodam pie likumdošanas akta un ka partijas var e, tiešām vienoties arī šajā komitejā, ir tīpaši tādā svarīgā jautājumā, kā šķēršļu mazināšana maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es vienkārši gribēju pateikt, ka mums lūk bija šāda pieredze. <laughs> Klejotājs atgriežas. Very good. But yes, nice things were being said about you behind your back. Jā, Wolf, par jums te stāsta jaukas lietas, kamēr jūs esat ārā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Udo, mieru. Uh, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Uh, ich möchte zunächst einmal die... Priekšsēdētājs kundze. Vispirms, mm, Ēna referentei Šatnes kundzei un visiem citiem milzīgs paldies par iesniegtiem grozījumiem. Un paldies ēnu referentiem, ka viņi kalā bija šajā sarunās ļoti personīgi gatavi pārunāt visus grozījumus. Un tā izstrādāt kompromisu grozījumus, mēs esam tiešām diezgan labu progresu sasnieguši. Mēs esam runājuši par mazumtiesniecības kaskādu kvalifikāciju un saskaņošanu, uh, tāpat arī īpaši par um, īpašumtiesībām. Un katrā ziņā mēs skatāmies, kā, ja nu kāds tad izsludina uh, atsevišķas iespējas uh, pārdot tālāk vērts papīrs un trešais to apstiprina, nu tad atsevišķos gadījumos var tieši arī pie tā pies, pies, pieturēties. Savukārt, citreiz, ja tiek izmantot šāds um, solis bez prospekta piekrišanas, tad, nu, tad ir iestājas pilnā atbildība. Un viņš tad arī ir personīgi, personīgi atbildīgs par visu sniegto informāciju. Lūk, par to esam arī vienojušies pavisam ātri. Galu galā tas ir nepārsteidzot, tas jau ir tieši tāds, nu, saprātīgs risinājums. Tālāk. Mēs gribam galvenokārt panākt to, lai rudenī uh, kad komisija pārskatīs šo mazumtiesniecības kaskādi un īpaši šos mazumtiesniecības produktus, nonāk pie cita veida novērtējuma nekā mēs esam šeit šā prospekta papildinājumā izstrādājuši. Līdz ar to mēs vēršamies pie komisijas, lai norādītu, ka šie dokumenti būtu jāsaskaņo un tiem jābūt saskaņotiem savstarpēji. Pašos principos mēs uzskatām, ka ir svarīgi nodrošināt šādu īstu dokumentu, nekā tas šobrīd tiek piedāvāts šis eh, kopsavilkums kopēji tātad privāti ieguldītājumiem. Pie šiem sliekšņa vērtībām mums bija gan nopietnāks diskusijas, bet esam vienojušies tik tālu, ka kopā ar padomi un komisiju mēs varam noteikt 5 miljonu eiro slieksni. Šobrīd tas ir 2,5 miljoni. Tieši tāpēc, lai dotu iespēju maziem vidiem uzņēmumiem izmantot šo kapitālu bez papildus sarežģītiem birokrātiskiem šķēršļiem. Tieši tāpēc ir paredzēts arī izņēmums, un mēs runājam par nevis tikai par šo slieksni 2,5 miljonu, bet 5 miljonu eiro. Tas ir jēgpilni. Mēs katrā ziņā gribam nodrošināt arī, lai pēc krīzes mazo un vidēju uzņēmumu finansēšana neatkārotos tikai no bankām, bet papildus un arvien vairāk varētu izmantot dažādo kapitālu tirgu. Savukārt kvalificētais ieguldītājs, kurš izmanto šo perspektu, prospektu, Tas jau ir pilnībā apmienoši definēts MIFID direktīvā, tur nav vajadzīgi nekādi grozījumi un pilnībā piekrītam. Kā investoriem no savas puses šis status, kas tad ir kvalificētais ieguldītājs, ir nav attiecināms uz viņiem, un uz viņiem būtu attiecināms definīcija non-professional, neprofesionāls. Un tas būtu atsevišķi jāizceļ. Uh, un tas būtu jādara zināms arī pārējiem emitentiem, tāpat arī ieguldītājiem. Un tas vairs nav gan vajadzīgs tad ieviest to kā atsevišķo reģistru. Zinām, ka atsevišķās valstīs ir dažādi viedokļi par šādiem uz, uh, risinājumiem, uzskatot, ka šādus ieguldītājiem vajadzētu veidot atsevišķo reģistru, bet mēs neuzskatām, ka tas būtu um, pareizs solis. Tālāk par atsevišķiem izņēmumiem. Un uh, mēs tad gribam nošķirt, kur šīs ir tiesību jautājumi un obligācijām. Un tāpēc ar lielu prieku izskatījām un iekļāvām arī Baltskunga grozījumu, kas runā katrā ziņā šo uz saņemšanas tiesībām attiecināt šo atviegloto režīmu. Tālāk par prospekta derīguma termiņu, jeb darbības termiņu. Nu, mēs iepratiem padomē esam diezgan tā negatīvi mm, noskaņoti. Un es pats arī uzskatīju, ka bāzes prospekta gadījumā, kur mēs runājam par prospektu, kurus var izmantot vairākas reizes, ja mēs runājam par dažādu veidu obligāciju variācijām, vairāku mēnešu vai pat gadu laikā, un nu, tad mēs varam izmantot vienu to pašu prospektu, piemēram, 36 mēnešiem. Tagad esam vienojušies par to, kām normālajā gadījumā prospekts darbojas 12 mēnešus, savukārt tad šis pagarinātais prospekts darbosies 24 mēnešus. Un visbeidzot, vēl jautājums par papildus būtu jādiskutē gan. Nākošā nedēļa droši vien arī to noskaidrosim. Tieši ir par. Par MTF daudzkārtēji izmantojamo mm, instrumentu. Mums ir jāskatās, vai mēs to varam atrunāt šeit, vai tomēr ir jāizveido atsevišķis Nereti esam pamarinājuši, ka MTF tīri brīvprātīgā kārtā izmanto šos pašus principus, kur mēs attiecinām arī uz regulētiem tirgiem. Bet jāprasa tāpēc, ka, ja jau viņi tomēr šo praksi īstenot, tad kāpēc tad viņus vienkārši neiekļaut vispār šajā tirgu kopumā? Bet tik ilgi, kamēr tas nav iespējams, tas tomēr novērstu pie, novestu pie tirgus kropļojuma un nepiedāvātu vajadzīgo aizsardzību investoriem. Tas ir lūk tā problēma. Tālāk sliekšņu vērtības kāpinājums ārpusējiem, citiem arējiem ieguldījumiem mēs esam noteikuši 50 tūkstoši kā IC līmeni, un tā domām varbūt arī to varētu paturēt prātā. Un esam arī ieguvuši tādu kā atbalstu, un domājam, ka varēsim arī par to vienoties savstarpēji bet nu es to tādu formulēju ļoti piesardzīgi, jo zinu, ka varbūt, ka, varbūt, ka nevis arī pareizi precīzi sapratu. Sākotnēji mēs vienojamies par 100 tūkstošiem, bija, kas prasīja 150 tūkstoši, bet manuprāt 100 tūkstoši būtu pieņemami. Jo, ja mēs runājam par privāto ieguldītāju, tas jau parasti neinvestē vairāk kā 50 tūkstoši par vienu vērtspapīru. Tas būtu ārkārtējs īpašs gadījums. Un līdz ar to mums nevajadzētu tik daudz koncentrēties uz šādiem ārkārtiem gadījumiem, bet gan runāt par tiešām tādiem standārta gadījumiem. Un, ja mēs šeit savukārt uzskatām, ka kaut kas būtu vēl jāmaina, tad. Um, mēs atkal varētu ķerties pie MIFID direktīvas pārskatīšanas. Nu, tik daudz, tik no manas puses, principos esam vienojušies par kritiskajiem jautājumiem. Atsevišķie vēl atklātie jautājumi ir tātad vai un kādā veidā un pie kā, uz kādiem nosacījumiem. Mēs varam izstrādāt šo eh, MTF, tātad Multilateral Trading Facilities, daudzreizējās tirdzniecības uh, instruments izmantojam. Te nu man ir savs skaidrs un viestoklis, kā mums atsevišķos gadījumos nevajadzētu darīt. Uh, regulēt to, atstāt viņus savā ziņā tā, kā viņš šobrīd ir, un cerēt uz to, ka šī pārstrāde, jeb noteikuma pārskatīšana attiecībā uz MTF, kas ir iekļauta citās direktīvas, vai tas būtu MIFI direktīva vai tirgus pārkāpuma direktīvā, šos jautājumus arī izskatītu. Šobrīd es neredzu nekādu vajadzību šo situāciju mainīt, bet par to mēs varam vēl runāt, un iespējams, ka mums vajadzēs arī vēl, nu, ne, ne, ja nespēsim vienoties, tomēr par to balsot nākošanai. Paldies!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 referenta kungam. Viņš tiešām centās meklēt kompromisu vairākos jautājumos, pat daudzos jautājumos. Un ir arī panākt ļoti daudz kompromisi, tā kā šie centieni ir vainagojušies ar panākumiem. Mums bija sanāksmes, kur piedalījās gan referents, gan arī anreferenti, un es gribēju vienkārši pateikties, izteikt savu pateicību. Es domāju, ka šajā grupā ir vairāk kolēģi, kas ir iesnieguši grozījumus, un šie grozījumi kļuva par sākumu punktu kompromisa risinājumam. Un tas viss dod pamatu zināmām cerībām, un es ceru, ka tā arī tas turpināsies. Tālāk, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam. Šodien referents ir piedāvājis vairākus ļoti labus kompromisus, un daudzi no mums ir gatavi tos atbalstīt. Ir tīpaši man patika kompromiss C, D un E. Katrā gadījumā, protams, vēl ir jāstrādā, bet mēs ejam pareizā virzienā. Un visbeidzot par MTF. Es saprotu referenta domu, ka šeit ir nepieciešama lielāka skaidrība, bet eh, mēs vienojamies par 50 tūkstošiem mūsu sanāksme, bet tur eh, tā kā 500 tūkstoši izskanēja tulkojumā, bet mēs vienojāmies par 50 tūkstošiem. Tātad tas eh, tā neizskanēja tulkojumā. Un tagad es gribētu pateikties referentu kungam par darbu. Ļoti daudzos gadījumos, kā izrādās, mēs spējam šajā komitejā strādāt ļoti koleģiālā garā. Paldies! Vai vēl kāds gribētu kaut ko teikt? Pīter, lūdzu. Es domāju, ka Volfs labi pārzina šo jomu. Šeit galvenais ir pamatprincips. Tad, kad mēs skatījām ziņojumu par prospektiem, ir jau zināms laiks panākt pagājis. Sakrā ar prospektiem šeit svarīgi ir formulēt pamatprincipi, jo piedarboties vēl vecā principa, jo līdzīgi mēs skatām arī citas direktīvas. Visiem uzņēmumiem ir jādod pieeja kapitāla tirgumu, tur esošajiem finansējumam, tāpēc ir arī principi, un esmu priecīgs, ka jūs esat šo principu saglabās. Manuprāt, tā ir pareizes pieeja. Un es piekrītu visiem par MTF. Mums nav vajadzīgi koncentrācijas noteikumi. Mēs negribam, lai parādās kaut kādi mo monopolu uzņēmumi, lai parādās eh, kaut kādi koncentrēti veidojumi. Mēs zinām, ka tas rada dažādas atšķirības, un tas mums nav vajadzīgs. Mums tieši otrādi vajadzīga ir jauna kapitāla pieplūde. Un ļoti labi, ka komitejā veidojas jau konsens. Tas ir vitāli svarīgi, un ja mēs panāksim konsensu šajā jautājumā, tad mēs vienosimies arī par citiem droši vien līdzīgiem jautājumiem, tāpēc ir nepieciešama konsekvence un pēctecība, tīpaši tādā jomā kā MTF. Vai vēl ir kāds runātais? Uh, Ja ne, tad es došu atkal vārdu mūsu referentu kungam Volfam. Nu, ko te lai vairs saka daudz? Es uzklausīju šos komentārus un domāju, ka mēs esam ļoti raiti. Atrisināsim arī nākošā nedēļā, nākošā sēdē palikušos divus, tu, trīs punktus. Paldies. Okay. Labi, paldies. Tad nākamnedēļ balsosim, 23. martā tas būs, un mēs centīsimies virzīt šo dokumentu uz māja plenārsēdi. Un tagad AEFM dokuments, bet mēs esam apsteiguši visas laika grafikas un arī referents vairs nav, tāpēc 5 minūšu pārtraukums līdz tam brīdim, kad mēs konstatēsim, kur atrodas mūsu referents. Paldies! Okay, everybody. Labi, lūdzu, ja jūs uh, lūdzu ņemiet savas vietas. Recommence. Un atsāksim darbu. Of course, he has to go around a long way. <laughs> Okay, the, uh, we've all reconvened. I think that was... Esam atkal sapulcējušies šajā zālē. Šis pārtraukums bija ļoti noderīgs, jo es esmu nepārtraukts sēdēju šajā krēslā gandrīz pilnas divas dienas, tāpēc eh, ļoti jauki bija izmantot šo iespēju izkustināt kājas. Un mēs esam nedaudz apsteiguši mūsu laika plānojumu, bet eh, šie laika plāni mums ir tikai indikatīvi un ir iespējams novirzes. Un tagad mēs runāsim par grozījumiem, kas attiecas uz alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvu un nu došu vārdu Žanpolam Kozesam. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā es gribētu atvainoties vīdes speciālistiem tāpēc, ka esmu iztērējis ļoti daudz papīra, ļoti daudz papīrs drukāšanai ir izmantots. Bet tas ir sakarā ar parlamenta grozījumu prasībām, jo grozījumi ir jāraksta visās oficiālās valodās. Un rezultātā ir sanākusi ļoti iespaidīga grozījuma paketa. Bet tagad pāriešu pie tēmas. Vakar Ekofin padome pieņēma lēmumu uz, uzsākt šo diskusiju par AFP direktīvu. Tieši šīs direktīvas sakarā Spānijas prezidentūra ir piedāvājusi veselu rindu kompromisu. Pēc um, šī lēmumu pieņemšanas, es neuzskatu, ka situācija ir īpaši dramatiska. Šeit ir politiska problēma ar trešajām valstīm. Un es zinu, ka tuvojas arī vēlēšanas apvienotajā karaliste, un tas varētu likt domāt Britu ministram neatbalstīt šo lēmumu. Tātad Ekofin sanāksmē jau tika dotas norādes, ka apvienotai karalistē varētu būt īpaša vēlēšanās bloķēt šo lēmumu. Un tātad tā ir atkal iespēja Spānijas prezidentūrai pabeigt šīs sarunas un prezentēt varbūt kompromisu citām valstīm. Katrā ziņā parlaments vēlētos redzēt tieši tādu virzību tad šis ziņojums un attiecīgā pozīcija, kas tika pieņemta vakar ekosimā, eh, ekofinā, tas nav īpaši mainījis mūsu darba grafiku. Mēs vienkārši gribam izmantot šo papildu laiku, lai strādātu tālāk Tātad šie notikumi, kas notika vakar, nav īpaši negatīvi. Mums vienkārši jāpagaida varbūt padomes pozīcija, līdz kamēr mēs pieņemsim mūsu pozīciju. Tad mums ir divi dosie. Mēs esam skatījuši uh, maksājumu direktīvu, pakalpojumu un arī eh, tātad eh, reitinga aģentūru direktīvu. Tad par pakalpojumu direktīvu. Šeit mēs esam 12. septembrī balsojuši 2006. gada. Un 2007. gadā ir arī padomis dokuments. Tad rezultātā pirmā lasījumā aprīlī 2007. gadā mēs ba balsojām par šo dokumentu. Tālāk par kredītreitingu aģentūrām. Tad mums ir arī pirmais lasījums bijis, tad šie divi dosie ir pietiekami sarežģīti. Un mums tagad nepieciešams pieņemt savu pozīciju nostāju pirms padomas, un tā būtu priekšrocība mums sarunās, un arī tas kalpot par labu iedvesmas avotu padomei, un padome varētu izmantot mūsu darba augļus. Bet mums vajadzētu domāt par balsošanu. Balsošana varētu mainīt šo situāciju, un tas nozīmē, ka mums līdz padomē ir pietiekami daudz laika, lai izvestu konstruktīvas un pārliecinošas diskusijas. Atgriežoties pie kalendāra, es domāju, ka neviens ņemot vērā to, kas ir teikts G20 un valstu vadītāju sanāksmē, neviens nedomā, ka mums vajadzētu apturēt darbu pie šīs direktīvas. Tas būtu nepareizi. Tas radītu arī negatīvus efektus. Un šorīt no rīta komisā, mēs runājam arī par to, arī komisāra klātbūtnē ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Tad uh, mums vajadzētu izvest mūsu pirmo viedokļu apmaiņu par šiem grozījumiem. Mēs jau sākam šo darbu pirms eh, šīs sanāksmes. Mums ir bijusi sanāksme ar ēnu referentiem eh, pirms dažām dienām. Un mums nav īpaši daudz laika grozījumu skatīšanai, bet jūs sapratīsiet, ka piedāvāto grozījumu apjomu šī jautājuma sarežģītība eh, kā arī attiecīgais termiņš, ka mums šie grozījumi ir jāizskata trīs nedēļu laikā, eh, bet no otras puses mums ir grūti mm, darīt mūsu darbu ātrāk. Un tāpēc mēs centīsimies arī panākt kompromisu svarīgākos jautājumos. Ir notikušas diskusijas un notiek joprojām ar ēnu referentiem. Es tagad negribu teikt, kāda pozīcija dominē vienā otrā pusē, bet es vienkārši gribētu teikt, ka parlamentā mēs varētu nonākt pie laba kompromisa. Jo kompromiss mums ir nepieciešams tāds, kas tiek pieņemts, jo tad mēs būsim labākās pozīcijās diskusijā ar padomi. Un ja mēs pieprasīsim, atbalstīsim mūsu idejas, tad mēs varētu panākt arī tālāku kompromisu, vienošanos. Mēs nedrīkstētu zaudēt iespēju rakstīt kādu likumdošanas aktu šajā jomā. Jādomā arī par darbības jomu, un mums ir jāvienojas par priekšlikuma bāzi. No vienas puses ir jāregulē visi fondi, kas attiecās uz šo direktīvu. Un varbūt nevajadzētu runāt par tiem pasākumiem, kas šeit nav īpaši svarīgi. Jo būs atsevišķas jomas, kur būs grūti rakstīt kaut ko likumdošanas jomā. Tātad es gribētu piedāvāt īstenot proporcionalitātes principu un pielikumā vajadzētu ierakstīt tieši to fondu veidus vai tipus, kas varētu gūt, teiksim, priekšrocības no šī režīma, un tad mēs varētu precizēt arī prasības šādiem fondiem. Un tā varētu būt tā bāze, kur mēs varētu apvien, apvienāt visas intereses visas intereses, uh, saskaņā ar kurām uh, visas finanšu aktivitātes būtu jāregulē. Bet man jāsaka, ka mēs neesam par to, lai daudzi tiktu uh, izņemti no direktīvas darbības jomas, bet vienkārši ņemot vērā mazo uzņēmumu uh, Uh, izmēru, tad viņiem varētu atvieglot administrīvo slogu. Un š, š, mums ir jāņem vērā, kāda ir e, konkrētā aktivitāte un kāda ir ar to saistītie riski. Un šajā sakarā es gribu atgādināt, ka regulēju mērķis ir juridiskā noteiktība, un te nav runa vienkārši par sistēmisko risku novēršanu. Krīze var uh, Eh, izraisīties arī citu cēloņu dēļ, ne tikai sistēmisko risku dēļ. Līdz ar to sistēmisko risku arguments nav pietiekams, lai eh, varētu vispār nepakļaut kādu iestādi uzraudzībai. Un tagad jautājums par trešām valstīm. Šī jautājuma dēļ padome bloķē izmantā savas veto tiesības. Un es izmantoju iespēju nogaidīt, lai vienkārši paraudzītos, kādi šeit būtu priekšlikumi. Šodien priekšlikumi uh, ir tādi, ka ir paredzēts pārejas periodā, piemēram, piecu gadu laikā paturēt esošo situāciju un uh, izveidot tādu regulējumu, kas arī attiektos uz trešām valstīm Um, uz uh, tiem fondu pārvaldniekiem, uh, kas ir ārpus Eiropas Savienības robežām. Un šajā sakrā rodas divas uh, hipotēzes. Vispirms, tad te ir savstarpēja um, atzīšana, tātad valstis tiek uzskatīts par atbilstīgām vienai otrai, un līdz ar to trešajā valstī nevarētu uzsākt uh, Eh, jur, juridisko procesu. Un eh, tad eh, attieksme pret šo um, deficītā nonākušo iestādi būtu atšķirīga no tādas, kādu baudītu Eiropas Savienības iestādes. Līdz ar to mums ir skaidri jānosaka tās iestādes, kas var iesaistīties līdzvērtības piešķiršanā. Bet te nu jāsaka, ka komisija nav pietiekoši stingra savā nostājā, kad tai tiek prasīts atzīt līdzvērtīgu, līdzvērtību gadījumos, kad tam nav pamata. Šodien daudzās valstīs privāt, privātie Eh, uzņēmumi var eh, nopirkt eh, fondus Eiropas Savienībā vai arī fondus ārpus Eiropas Savienības. Tad, kad aktīvais mārketings netiek izvērsts vai arī tiek izvērsts uh, maldinošs mārketings. Un ir, es esmu lasījis vienu uh, rakstu, kur, eh, piemēram, eh, iestāde, kas ir eh, kas it kā ir bankrotējusi, ir gatava nopirkt kādu uzņēmumu citur. Bet ir uzņēmumi, kas baidās no tā, ka pastāv šāda līdzvērtība. Tad, kad, kad kāds uzņēmums no Francijas nopērk Eh, kādu eh, uzņēmumu Kaimanu salās, tad, eh, protams, tas ir tomēr Kaimanu salu jurisprudencē. Bet es jums piedāvāju šo pārejas periodu, kura laikā privātie ieguldījumi fondi būs tādā pašā situācijā kā tagad. Šī perioda laikā tiks izveidota līdzvērtība, līdzvērtīga sistēma vairākās valstīs ar Eiropas komisijas līdzdalību Un tad, kad tiks samak, uh, atrasta šī līdzvērtība, tad uh, pārvaldnieki, kas atrodas trešā valstī, tad būtu uh, piemērojami, būtu pret viņiem attieksme būtu tāda pat kā pret Eiropas Savienības pārvaldniekiem, vai arī tas attiektos uz, uh, uz citu, mm, tad vēl viena hipotēze, kas izriet no tā, izriet no tā, uh, ka būtu šajās trešās valstīs uzņēmumu, kas ir aizliegta Eiropas Savienībā. Un tad vēl būtu uh, iespēja izveidot 25. privāto ieguldījumu struktūru kas eh, attiektos tiem gadījumiem, kad pārvaldnieki vai fondi neatrodas eh, Eiropas, eh, neatrodas trešās dalībvalstīs. Tad šādas ir mans pārdoms, bet, protams, es esmu arī atklāts, atvērts jūsu priekšlikumiem, kurus padaļai jau šeit pieminēju. Bet būtībā es palieku pie savu sākumu priekšlikumu ka pāraudzības iestādei ir jābūt iespējai uzraudzīt šos eh, fondu pārvaldniekus. Vispirms tas būtu nacionālā līmenī, un eh, tātad vispirms būtu fondu pārvaldnieki, tad būtu nacionālā iestāde, kas pārbaudītu to, ka šie pārvaldnieki tiešām ievēro nacionālos Eh, normatīvos aktus. Un tad Eiropas iestādei, ka tā uzskata, ka katreiz, ka tajos gadījumos, kad tiek eh, apšaubīta, kad eh, tiek sagrauta finanšu stabilitāte, tad var savukārt tā uzstāties kā uzraudzības iestāde Un tas arī, tā arī būtu izmantojama tajos gadījumos, kad nacionālā iestāde nespētu atrisināt konkrēto situāciju. Mani kolēģi, protams, vēl izteiksies par depozitāriem, par noguldītājiem ir skaidri jānorāda, kāda ir viņu atbildība. Ir jāierobežo viņa atbildība, tai jābūt ir skaidri definētai, bet tai pašā laikā ir jāizvairās, ka rastos situācija, kurā noguldītāji paši varētu organizēties un veidot savus vēl citus uzņēmumus. Ir tāds gadījums, ka ir gadījumi, kur tā valsts, eh, kā pārvaldnieki ir tajā trešajā valstī, bet eh, noguldītāji nav, un tad ir gadījums, ka, piemēram, ir investoriem jā, jāpār, jāzina savu pārvaldnieku pirms viņi vispār izdara noguldījumu. Un pēc manām pārunām es esmu sapratis, ka banku atlīdzinājumu jautājumā nevajag ievies nekādu atšķirīgu pieju, jo tad, ka tas, kurš grib izmantot uh, šīs tiesības, uh, tomēr nav reālais fonda turētājs, tad, protams, ka uz viņu attieksies tādu pašnoteikumu. Uh, mūsu balsojumā, mūsu balsojumam ir jānotiek nākošajā ekonu sanāksmes laikā. Thank you very much, uh, Robert. Lielas paldies, uh, Robert Gomes, lūdzu. Merci. Uh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu uzteikt Žana Polugos esa darbu. Viņš ir ļoti daudz izdarījis jau līdz šim, un arī viņa veids, kā viņš vada sārunas ar visādiem dažādajiem ēnu referentiem. Un es esmu piedar tiem, kur uzskat, ka ir svarīgi, lai parlaments uh, sasniegtu vairākumu, vairākumu balsu saistībā ar šo priekšlikumu, jo tiešām tad, ja mums būs vēl šī, uh, šis vairākums, tad mēs varēsim arī izvirzīt savu viedokli kā galveno padoms priekšā. Un runājot par Spānijas prezidentūru, um, šī uh, prezidentūra uzskatīja, ka viņai nebūtu uh, jānodarbojas ar šo jautājumu gan padome, gan komisija. Uh, mums tikai šādi vēl sekmē mūsu darbu est, est, est à mes yeux Spānijas prezidentūras lēmums ir ļoti pareizs. Es uh, uzskatu, ka tiešām Spānijas prezidentūra vēlējās uh, varbūt panākt vairāk un ļoti sarežģītus uh, kompromisus, vēloties izveidot tādu mm, finansiālu struktūru, pēc kuras mēs tiecamies Un tas ir pretrunā ar kādām politiskām interesēm, bet tas nav pareizi. Es domāju, ka parlamentam būtu jāiet pavisam pretējā virzienā, vajadzētu atbalstīt patiesu iekšējo tirgu tā veidošanos. Uh, un arī šo alternatīvo ieguldījumu fondu jomā arī vajadzētu nodrošināt uh, korektā tieks. Tā ir ļoti daudz grozījumu, 1669 Un daži grozījumi ir ļoti interesanti. Īpaši man patīk kolēģa uh, Klinta 155. grozījums. Uh, tur viņš salīdzina šo direktīvu ar likumu. 2009. Uh, gadā Pitsburgā bija G20 sanāksme, un tur visi, uh, visi dalībnieki nonāca pie uh, pie tāda secinājuma, ka šie fondi un līdzīgie instrumenti ir jāpārvalda. Un eh, Klinca kungs eh, raksta, ka ir jāstrādā tālāk ar šiem jautājumiem. Un ir arī vesela rinda citu kolēģu, kas ir pieteikuši grozījumus, kur ir dažādi izņēmumi, eh, kur um, varētu varbūt ļaut maziem fondiem izvairīties no uzraudzības, no regulēšanas. Es teikšu, ka uh, es personīgi esmu pret. Es uzskatu, ka šāda veida izņēmums nebūtu jādod. Jo tas nebūtu pareizi teikt, ka mēs esam mazi, ka mēs nevaram pakļauties sistēmiskam riskam. Dragi kungs, šorīt no rīta teica, ka vairāk kā 50% darījumu eh, notiek caur finanšu tirgiem šodien. Un ka šie darījumi tiek veikti ar alternatīvo fondu palīdzību. Tas tikai parāda vēlreiz, cik šī nozara ir būtiska. Šai industrijai ir jādod labums sabiedrībai un attiecīgi ir jāregulē šis sektors eh, saprātīgā veidā. Un šeit bet eh, ir eh, gadījums, kad mazie var arī izdarīt lielu zaudējumu. Kaut vai. Naftas produktu ražotāji. Eh, viņi strādā caur makleriem vai treideri un pārdod caur šiem mm, tātad darījumiem miljoniem bareļu naftas. Un kaut kāda nepareiza darījuma gadījums uzreiz izraisa milzīgus zaudējumus - simtiem miljonu dolāru. Un attiecīgi iestājas tāda ķēdes reakcija, kas skar visus citus fondus un hedge fondus arī. Rodas tāda psiholoģiska ietekme, ko izraisa šis zaudējums. Un viens neliels tāds gadījums var novest pie naftas cenu celšanās līdz 150 dolāriem par bareli. Attiecīgi rodas ietekme uz visu pasaules ekonomiku. Un personīgi es gandrīz reiz vēl kā ar kabatslakatiņu kad es dzirdēju šorīt no rīta eh, stāstu par cilvēkiem, kas ir darbojušies ar milzīgām summām dolāriem, mārciņām, un ka viņiem tagad ir šie milzīgie zaudējumi. No otras puses, es nevarētu arī apstrīdēt šīs nozares vajadzību. Tas ir vajadzīgs. Jo arī hedge fondi ļoti reti darbojas vieni. Viņi tā kā vientuļie, viņi parasti kopā, darbojas kopā un pareizi izraisa, parasti izraisa arī milzīgas zaudējums. Un tāpēc arī proporcionalitātes princips būtu jā, jāievēro. Jā, īsteno ziņošanas prasības atskaites Un es domāju, ka šeit es varētu piekrist Klinta kungam viņa grozījuma, ka visi produkti, visi darbinieki, tātad iesaistītie šajā ziņā ir jāuzrauga un arī ir nepieciešams regulējums pret visiem. Paldies! Es gribētu dot vārdu ēnu referentiem, tāpēc Wolf Klintam vārds. Paldies, Šaron. Pirm, vispirms arī no savas puses. Paldies! Un komplimenti Džanam Polam, kurš ir veicis Herkules cienīgu darbu. Mm. Lai nu, cik vien iespējams mēs viņu arī centīsimies atbalstīt, lai nonāktu pie laba rezultāta. Es personīgi uzskatu, ka mums komitejām vajadzētu jau nobalsot pirms padomis. Tas ir pareizi, bet neesmu drošs, ka tieši tāpēc mums vajadzētu jau tādā pātrinātā ātrumā, vai varbūt pat sestajā ātrumā jau, ja, ja kur bulēt. Nu, ja mēs balsojam 12. aprīlī, nu varbūt, ka nedaudz vēlāk, tas nu vēl nav tik stingris jānosaka, bet mums jāparedz zināms laika grafiks, lai mēs varam nobalsot šo jautājumu. Bet gala balsojums komiteja tomēr tam jānotiek pirms padoms. Tas ir skaidrs, jo tev kā Eh, tālāk sarunu risinātāji vajag pilnīgi skaidru nostāju. Lai sarunās ar padomu varētu ļoti labi atspoguļot mūsu vienoto pozīciju. Ir tagad pāris jautājumi, kas ir kritiski, un tagad par tiem pēc kārtas. Pirmkārt, Roberts Gobels, jauns uh, jautājums, tas, ko viņš um, prezentēja kā grozījumu, man tur nav ko atņemt, nepielikt, bet ir viens lietas jāprecizē. Ja mēs uzskatām, ka šis aptvērums un nebūtu attiecināms uz atsevišķiem fondiem, jo tos varam pārdot arī nacionāla līmenī, un tos nacionāla līmenī arī uzraugām un pārbaudām. Nu tad, ja runā, tad kāds ir fakts? Tomēr fakti ir tādi, ka viņus uzrauga un viņus regulē, bet ne. Un līdz ar to es patieku pie savas formulējuma Varbūt ir kāds cits fonds, speciālais fonds, kas tiek veidots tikai vienā valstī. Labi, un tagad pie aptvēruma. Žans Valzo zina mūsu nostāju. Pirmais grozījums, kāds pats pirmais grozījums, ko es iesniedzu, pirmkārt tas bija, lai noraidītu vispār šo paketi un pieprasītu speciālu direktīvu par hedge fondiem un atsevišķi par privātu kapitāla fondiem. Tas dažādu iemeslu dēļ nav iespējams, nu tagad es arī par to nerunāšu. Daļai arī mums tāpēc komiteja šeit nebija vienprātības par šo jautājumu, bet tagad es tomēr gribētu paņemt, jo es uzskatu, ka tā ir pareizi. Mēs šobrīd gribam vienkārši zem viena jumta savest kopā pārāk dažādus fondus. Manuprāt, būtu daudz labāk bijis, ja nekustamā īpašuma fondi tiktu izskatīti jucits ietvaros vai savādākos, bet nu labi, to īstenībā arī komisija pati atzīsta, atzina 2008. gada sākumu, bet tagad jau ir mm, marts, ir izlē, un mēs tagad šito izlieto ūdeni vairs nesasmalsim. Nu ko, mums tiešām ir zināms labs iemesls atsevišķus fondus no šīs direktīvas arī neiekļaut, izņemt laukām. Tieši tāpēc, ka tos nacionāli izskatām un nacionāli viņi darbojas viss. Tālāk otrs jautājums. Tā kā trešās valstis. Ļoti svarīgs jautājums. Jau iepriekš norādījām, ka mēs Eiropā negribam izveidot tādu cietoksni. Mēs negribam arī to izveidot par cietumu, bet gan tikai, lai nenonāk tāda situācija, ka Eiropieši nevarētu investēt valstīs, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Un Čampola šeit mēģina panākt risinājumu, ka, ņemot vērā zinām pārējais periodu, tie fondi, kas nedarbojas Eiropas Savienībā, pierādot zinām konverģenci, tad varētu arī sākt darboties Eiropas Savienībā. Man tad izriet šāds jautājums. Ja nu tāds tiešām arī būtu, ja pārējais periods būtu noteikts kā 3 līdz 5 gadi, tad arī tam vajadzētu mm, teikt jā. Ja jau šis fonds, kas Kemnā vai kaut kur citur mm, sēž un darbojas, Un ja viņi pieņem atbilst visam konverģencijām, nu tad viņi var arī var iegūt šo zaļo gaismu. Nu jā, es arī uzskatu, ka mēs kā parlaments šajos formulējumos nosakot kritērijus, par kuriem arī balsosim, vai konverģencija tiek ievērot vai nē, mums ir ļoti skaidri savu valsti jāpauž. Mēs nevaram atstāt to komisijas ziņā. Komisija varētu vienīgi pēc tam pateikt, ā, piedodiet, trīs gadus runām, neko nevienojamies, un tagad sanāk, ka 80% nav konverģence, un tas tikai rāda, ka kriteriji nav pareizi. Nē, mums jau ir laicīgi jānostāda šī lieta pareizi un jāpasaka, ka mums ir sava teikšana. Un mums katrā ziņā ir jāuzstāj uz savām tiesībām, un arī komisijai un padomēji tas ir jādara zināms. Tālāk. Šī nacionālie privātie, jeb individuālie režīmi, cik ilgi viņi būs spēkā, tas vēl jānosaka. Ja mēs runājam par 28. režīmu, nu tad galu galā pārējie nomirst vienkārši, ja? Nu, ja tā īsti nav, ja tiešām padome uzstāja, un ir īstenībā jūs varat sagaidīt, kuri uzskat, ka tāds fonds, kas darbojas Eiropas Savienībā, ārpus Eiropas Savienības, kuras pārvaldnieki arī atrodas ārpus Eiropas Savienības, un kam mm, ir šī konverģence, tomēr nedabūšu īpašo caurlaidi. Nu, tas ir visam skaidri. Nu, manuprāt, es uzskatu, ja viņš ir tomēr konverģents fonds, tad viņš varētu darboties, bet ja viņš šādu caurlaidi nedabū, nu, tad nekā. Un tāpēc šis um, privātais novietošanas režīms ir tomēr svarīgs, jāņem vērā ar vienu paliek spēkā, bet kā mēs to saskaņojam, lūk, tas tomēr ir jāskatās, jo mūsu visdažādāk ieguldītāji, kas grib pensiju fondi un tam tālīdzīgi, viņi paši meklē šīs citas iespējas. Bet tas arī vēl nav pats tomēr svarīgākais. Es tomēr gribu norēdīt to, ka fonds, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības, kuriem savukārt ir Eiropas Savienībā, uh, ir šis bū, um, pārvaldnieks, ja vadītāji. Savukārt tie fondi, kas ir Eiropas Savienībā, bet pārvaldnieki darbojas, piemēram, ārpusē, nu tad tā ir kaut cita situācija. Un tur būtu jānodrošina šīs caurlaiks iespējas. Tālāk vēl par citu jautājumu. Tas ir tieši par, par šo sviru mehānismu. Mēs jau runājām par šiem jautājumiem iepriekš runājām. Es pats pārstāvēju šo sviru mehānismu un arī skaidrotu definīciju par to. Un mēs gribam norādīt, ka sviru mehānisms nav runa tikai par uh, hedge fundiem un ka te būtu milzīgas atšķirības, bet gan ka tā šajā pašā kategorijā ir diezgan nozīmīgas atšķirības. Ja mēs nenām tikai par to, no kuras kategorijas tas izriet, bet kādā tas tālāk tiek pielietots. Un mēs nedrīkstam arī aizmirst šajā nopietnējā jautājumā, kāda ir banku loma, jo galu galā tas ir banku jautājums. Tieši bankas jāsauc, un viņas ir tās, kas norāda, ka uh, Es finansēju šo privāto kapitāla fondu ar tik daudz, tik daudz um, atsevišķo kapitāla daļām. Un bieži vien mēs redzam, ka bankas ir bijušas pārāk dāsnas. Viņam kādā brīdī likās, ka tas tagad, nu jā, tagad, protams, viss ir nonākuši tādā krīzē, kur nekas nenotiek. Bet tā kā būs labāki laiki, un tad jūs skatīsieties, piemēram, kāds investors autoindustrijā, kas vairāk piedāvā sešas reizes vairāk nekā iepriekšēji, piemēram, piedāvātais ebitā kapitāls, tas jau ir pat daudz. Jūs sakat, jūs iedodat 20 un jūs dabūsiet pretī 120. Nu, tādas situācijas jāizvērtē. Kas notiek ar bankām? Bāzele 3 un 4 jau skaidri to pasaka. Vai mēs tiešām ievērojam visus kriterijus banku uzraudzībai? Mums tomēr jāzina, ko šīs galvenokārt arī galvenajām banku noteikumiem būtu spēkā. Viņiem būtu jānosaka skaidri arī šajās situācijās, kādam mērķim viņas kalpo. Un tad jau mēs īstenībā nerunātu, protams, ne mēs kā deputāti, bet gan tie būtu uzraudzītāji, uzraudzītāji iestādi, kas šo funkciju veiktu. Un tas būtu pareizais veids, kā mēs piespiestu bankām nedaudz darboties piesardzīgāk. Visbeidzot, neuzskata, ka mēs kaut kāda veida fondu, vai tas būtu hedge fonds vai privāta kapitāla fonds, vajadzētu kaut kā nu, pēdiņās svitrot. Tāds nav šis mērķis. Mums vajadzētu to, tomēr skaidri darboties, bet ir skaidrs, ka hedge fondi. Ja jau šobrīd mēs tagad redzam, kas notiek spekulācijas par Grieķiju un uh, mums, vērts eiro, man nāk kāda simpātija, ka viņus kaut kādā veidā taupītim. Uh, un aizsargāsim īpaši. Thank you. Uh... Paldies. Kāsils, kam vērs tālāk? Oui, alors je voulais m'associer à, Jā, es eh, tāpat kā citi gribētu sveikt Žanpolu eh, Gozē par viņa lielo darbu. Um, man šajā parlamentā ir daudz mazāk pieredzes nekā maniem eh, lieliskajiem kolēģiem Taču, ja šis balsojums parlamentā, tā tad eh, sanāk ir pēc padoms, bet es tāpat kā uh, Gozes kungs tiešām gribētu, lai šis balsojums tad būtu aprīlī. Un um, es domāju, ka šeit būtu vietā izvērst zinām analīzi uh, attiecībā uz kompromisu grozījumiem, kurus ierosināja Žanpols Gozē. Un, protams, ir jāparaugās, uh, kur mēs varētu sasniegt konsensu. Ja mums vajadzētu izvēlēties uh, Eh, tādu risinājumu, ka vairāki fondi būtu, eh, uz viņiem neatiektos eh, šīs direktīvas aptvērums, tātad tie būtu izņēmums situācija, tad mums ir skaidri tie jā, jā um, definē. Bet tad, ja atkarībā no tā, kā tie fondi tiek, kādas ir tas to juridiskais status, tiek eh, izlemts, vai uz viņiem šī direktīva attiec vai nē, tad jābūt kādai organizācijai, kas pārbauda, vai reāli viņi tieši tā arī darbojas, vai tas ir tikai tāds pseidojurdiskais status tieši šī izņēmuma dēļ. Un, eh, var sakot, mēs paraudzīsimies, kāds varētu būt kompromiss, taču pastāv risks, ka mēs eh, varētu te vienkārši svītrot to private equity privāto eh, vērtspapīru crée elle-même une exemption. Une... Privātā kapitāla um, sadaļu, ja mēs, uh, ja mēs šādu to darīsim, tad es domāju, tā patiesībā nebija referenta pamatdoma. Es pilnīgi piekrītu tam, kā tu, Žanpol, uh, esi atainojis pašreizējo situāciju, bet es nevisai atbalstu e, to, ka tavā ziņojumā neparādās š, tas, ko atbalsta mana zaļā grupa, ka neparādās ārkārtas e, apstākļi. Jo tas, protams, ir Eh, skaidrs, ka mums pirms eh, tās situācijas, kad ir jau pārāk vēlu, ir jāpiešķir sevi iespēja iejaukties. Nu, un tagad runājot par trešo valstu jautājumu. Es uzskatu, ka mēs varētu atbalstīs, atbalstīt to kompromisu, kur virzienā dodas eh, šis ziņojums, tātad pārējais periods Un tā tad e, zināms, zinām pāse un strikti noteikts Eiropas režīms. Bet te ir jāraugās, kādi bija sākotnējie mērķi komisijai un īpaši saistībā ar sastarpējās atbilstības principu. Jo, protams, ir vairākas valstis, kas uzsaka, ka Eiropas komisija nevar ievērot pati savus izvirzītos noteikumus. Un tad man šķiet, mums vajadzētu nodrošināt to, lai šie kriteriji būtu reāli īstenojami. Te ir vairākas iespējas. Vispirms tā tad mums būtu šis līdzvērtīguma princips eh, jāsaista ar savstarpējo atbilstības principu, jo tas tad nozīmētu, ka Eh, komisija izanalizēja kādu valstu un tad uz tā pamata tad šī valsts saņem līdzvērtīguma statusu. Un uh, mēs tad varētu arī, piemēram, pieprasīt, lai komisija ik pēc trim gadiem pārbauda to, ka šie līdzvērtīguma principi ar vien tiek ievēroti. Uh, lai tādā veidā atbildētu uz dalībvalstu bažām, kas visnotaļ pamatoti uzskata, ka mēs nevaram vienkārši uh, apmierināties ar tādu uh, līgumu uz papīra, vienošanos uz papīra. Vai vēl ir iespēja komisijai strādāt ar vēl citu organizāciju, piešķirot šo līdzvērtīguma status? Mēs varam labi saprast, ka, piemēram, komisija prasītu pēdiņās tehniskās iestādes viedokli. Un šī tad, šīs diskusijas ļautu tad arī atrisināt konkrētos ģeopolitiskos e, jautājumus, nepakļaujoties to radītai situācijai. Un tātad šiem kritērijiem būtu jābūt atkarīgiem ne tikai no pārvaldnieka zemes, no tās zemes, kurā viņš uh, dzīvo, mītnes zemes, piemēram, ASV gadījumā, bet arī attiecībā uz to mm, valsti, kurā viņš, eh, kuras valsts piedrīg, kur viņš vispār atrodas. Tas, piemēram, attiektos uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Piemēram, eh, ir eh, fondu pārvaldnieki eh, apvienotē karalistē. Un tad komisijai būtu jāpārbauda, ka tā tad apvienotās karalistes fondu pārvaldnieki, kas dzīvo kaimānu salās, ka viņi izpildi šos, šos kritērijus. Un Eh, tad, ja te būs stingrāka situācija nekā ASV, piemēram, tad eh, šie te pārvaldnieki vienkārši pārcelsies uz Ņujorku. Un es domāju, ka eh, te nav gluži pareizi, ka. Es domāju, ka ir jāraugās, lai komisija pārbaudītu, vai konkrētā valsts, neatkarīgi no tā, kas tā ir, ievērotos četrus kriterijus, uz kuriem norādīja Gozais kungs, un runājot par pārejas periodu. Komisija tā, to bija paredzējusi triju gadu garumā, un tu te norādi divus gadus plus vēl trīs gadus, kopā pieci tātad. Un es domāju, ka politiskais vēstījums, kas mums būtu jānosūta, Uh, ir tāds, nē, nevajag gaidīt piecus gadus, jūs, līdz jūs kaut ko tiešām izdarāt. Jums jau jādarbojas tagad. Jo citādi izrādīsies, ka tikai eh, pie, pēc pieciem gadiem beidzot kaut situācija mainīsies, iestādes sākustēsies, un tam mēs neko ne, nebūsim ieguvuši, tikai aizkavējušo procesu. Protams, ka ir arī jāizveido tādi likumi, lai uh, noteikumi, lai nodrošinātu, ka šis pārējais periods tiešām sākas. Citādi mums radīsies problēmas, kuras mēs nebūsim spējīgi atrisināt. Un tagad runājot par eh, pasīviem un aktīviem, tas ir pamatelements. Es uzskatu, ka kompromise ziņojumā, kur tu mums ir osnā, ir viens, viena rindkopa, kas ļauj atrisināt šo problēmu. Uh, ieguldītājiem. Ja, piemēram, pārvaldnieks, eh, pārvaldnieku mītne zem ir ārpus ES un eh, tiek uzskatīts, ka šeit nepastāv līdzvērtība, tad ieguldītājs var izdarīt savu izvēli, un tas ir jāparedz arī teksta galējā versijā. Ja mēs Eiropas ieguldītājiem ļausim, izmantojot pasīvā, pasīvu tehniku, um, ieguldīt uh, savu naudu uh, citur, tad mēs tādā veidā atkal sankcionēsim mūsu draugus uh, Londonas City biznesa rajonā. Uh, Thank you very much. Paldies. Elsaid, lūdzu. Man liekas, ka jūs gribētu ko teikt. Jā, jā, protams. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es gribu pievienoties. Un tiešām, vispirms, no nu, augstu novērtēju Žanu Paulu paveikto. Un es zinu, cik ļoti ies, eh, ierobežots bija laiks. Un līdz ar to viņš ir spējis sasniegt. Un viņš ir iz, izraks, izlasījis vairāk kā šos vispār tūkstošus grozījumus, tas tikai parāda milzīgas darbspējas. Un vēl izstrādāt grozījumus, un tiešām apsveicam. Mēs kā ēnu referenti jau satikāmies pirmdien, un pirmkārt jau norādījām, ka tiek ieņemts ārā visdažādākās pozīcijas. Un ir pilnīgi, nu, galēji poli. Uh, vai ne? Un tad ir grūti atrast kompromisu, bet tomēr viņš ir spējis to. Un arī piedāvāja dažādus parametrus, ir apkopojis, ņemot vērā visdažādākos apsvērumus. Vai jūs varam skatīties sacīju uz dažādiem atklātību un sistēmiskiem riskiem? Tā ir pozīcija, ko es visu laiku esmu aizstāvējis. Bet es sapratu, ka nu tagad debašu laikā mēs visi esam norādījuši, ka arī mēs esam gatavi piekāpties un tā arī referenci mainīt savu nostāju. Uh, Tālāk ir atsevišķie fondi, vienkārši kas ir ārvalstu fondi, kas ir um, sagraujuši ekonomiku. 50% no tiem nedarbojas Eiropas saimnības interesēs, un lielākā daļa no tiem darbojas tikai kā pensiju fondi. Mēs redzam, ka pensiju fondi ļoti lielu savu naudas daļu investē hedge fondos, un sanāk, ka viņi iegūst pilnīgi negaidīto reakciju pretējo reakciju. Tāpēc mums ir jāspēj nošķirt atšķirības starp profesionāliem klientiem un mazam klientiem. Un šiem mazajiem klientiem, kas darbojas kā mazumtirdzniecības klients, ir jāpiedāvā citas spēles noteikumi. Mēs norādījām, kā mazā ala, sala nenekļūst par lielo zilo un trauku veikalā, jo nezinot, kā īsti jārīkojas, viņi var izsaidot ļoti spēcīgs finanšu režīms, uh, kas darbojas arī daudzās apvienotās karalistēs um, noteiktajās uh, robežās. Mm, tāpat laikā vēl vairāk izmanto dažādās nodokļu paradīzes. Ja mēs skatāmies, kādi ir noliekti lielie principi, nu tad mēs tomēr redzam, ka pārāk daudz pilnvaru ar vienu tiek nodots komisijai. Nu, es saprotu, ka komisija droši vien gribas izstrādāt spēcīgu regulātoru un noteikumus, Viņi ir tie galvenie, kas grib risināt problēmas. Bet varbūt, ka komisijas pārstāv varētu mums pastāstīt vairāk. Tālāk, kad būtu šis noteikums kvalifikācija, klasifikācija Eiropas Savienības fonda ar Eiropas Savienības pārvaldniekiem, jeb menedžeriem un Eiropas Savienības darbības robežas. Lai gan mums ir tas grūti teikt, mums īstenībā ir skaidrs, ka mēs nespējam atrisināt visas problēmas nesarunājot un nesakodinēt līdz ar ASV. Bet ir galvenokārt jāskatās uz tādām situācijām, kā, ja jums ir fonda pārvaldnieks, kas neatbilst visiem likviditātes kritērijiem, piemēram. Tāpēc man interesē, kā būtu šīs privātās aizstāšanas schēmas, kas ļautu arī, zinām, garantijas, un tāpat laikā mēs varētu diezgan mierīgu sirdi šāds lietas risināt. Nu, kāpēc mēs vispār gribam pie, panākt šādu fondu darbošanos? Tāpēc, lai mums būtu drošība pie, piemēram, Franciju fondiem. Nevis, lai tas viss tiktu novirzīts, piemēram, uz Karību salām. Un tāpat mēs arī gribam panākt to, lai izvērtējot direktīvas aptvērumu, es vairāk īstenībā pievienos Volfa pozīcijai, tāpat arī vēl citi jautājumi. Īstermiņa pārdošana. Tam jānotiek horizontālā līmenī. Mums ir jāsaprot, ka ir atšķirīgi īstermiņa pārdošanas veidi, un tāpēc tā ir jārisina horizontāli. Es arī novērtēju referenta nostāju attiecībā uz sviru mehānismu. Es saprotu, ka viņš ļoti labi zina, ko mēs varam runāt par visdažādākiem novērtējumiem, atstājot to kompetento iestāžu ziņā, bet kā mums ir noteikts esmā, lai palīdzētu attiecīgām iestādēm, nu, tas ir tāds risinājums, ko mēs varam atbalstīt. Jūs varētu runāt lēnāk. Labi, atvainojos. Jā, es centos runāt ātrāk īstenībā. Nu jā, lai ietaupītu pāris minūtes. Nu, visbeidzot, par mm, atalgojumu. Nu, manuprāt, tiešām ir, kad ir pareizi, ka mēs nošķiram kādu atšķirības fondu parvalniekiem un bankām mums rada nopietnas bažas situācijas, kur bankas saņem arī bagātīgu atalgojumu, pat ja viņi ļoti švaki darbojas. Un tieši tāpēc man patīk tas, ko referents ir izstrādājis šajā situācijā. Te nu mums ir divas pilnīgi pretrunīgas pozīcijas, bet lūk, esam spējuši arī nā, panākt kompromisu, un paldies Kosēkungam, kurš to ļoti veiksmīgi darīs. Paldies! Tālāk nākošais Ēnu referents Kulkungs. Jurgen, lūdzu. Paldies! Un nu, tiešām neapskaužam Polu. Viņam nozīmīgs darbs, kas bija jāveic, tas jau ir daudz reizes izskanējis, un es arī no savas puses pievienojos pateicības vārdiem. Ir vēl papildus jautājumi, kurus gribu no savas puses izcelt. Grozījumi ietvaros bija vairāk grozījumi, kas ierosināja, ka saruna nav tikai par, par starptautisko valodas fondu, bet arī par atsevišķiem citiem fondiem. Lūk, es gribētu dzirdēt ierosinājumu no tās puses, kā tu to saredzi un ko mēs varētu no tā izveidot tālāk. Tālāk ir jautājums par mazajiem fondiem. Nu, es saprotu šos argumentus, kolēģi jau par tiem iepriekš runāja un arī nu pat izskanēja. Un jautājums ir vien aktuāls. Uh, Vai tiešām tas ir jāpelni? Es zinu, ka ir cilvēki, kas to atbalsta un pamato, un viņi norāda, kā. Tad arī nacionāla līmenī jānodrošina spēcīgāki noteikumi. Tas, protams, ir uh, loģiski. Bet, ja jūs vēl papildus noteikumus izstrādājat nacionālā līmenī papildus šim virs līmenim, nu tad sanāk tas ir dubultojums, kas ir pilnīgi nevajadzīgi. Varbūt to var tomēr skaidrot. Manuprāt, tas sanāks ar dubultošanās. Nu jo, bet tagad paslēgt tas vēl atvērts jautājums. Vēl ir citi jautājumi, citi punkti, par kuriem jau iepriekš runāju. Kreisie ļoti pragmātiski pieprasa, lai vispār hedžfondus aizliegtu. Un arī aizliegt privātu kapitāla fondus. Un mēs atkal uzsveram sviru mehānismu lomu. Un tas, ko Klinskungs jūs teicāt, ka arī banku sektors te spēlē, bankas spēlē nozīmīgu lomu. Mēs skatāmies, kā Vācijā ir vairāki personas iesaistījušās publiskā diskusijās, norādot, ka, iespējams, būs stingrāk jānošķir, kas ir bankas un kas ir fondi. ka tas ir tiešām jānošķir. Nu, kāds būs iespējams, tas ir vēl jāskatās, jā. Bet, ja tas būtu iespējams, es to ļoti apsveiktu. Jo uzskatu, ka savādāk mēs nespējam, un tas droši vien prasīs vēl papildus noteikumus. Pensionāru aizsardzību, nu, ko es to varu teikt? Mēs redzējām krīzes situācijā, cik ātri pensiju uh, apdrošināšanas pilnīgi pazūd, un cilvēki, kas ir pirmspensijas vecumā, īstenībā stāv tukšām rokām. Un visi cilvēki, kas to ir krājuši, nu, mēs negribam viņiem kaut ko tādu ļoti piedzīvot. Un par uh, šo atalgojumu, mēs redzam, ka nedrīkstam pazaudēt sajūtu par sociālo taisnīgumu. Un visbeidzot, vēl par beidzamiem grozījumiem gribu atgādināt, kā paņemot akciju daļas, fondu akciju daļas, ir jāsniedz informācija arī darbiniekiem. Tas ir līdz šīs informācijas sniegšanas pienākums, kas to paredz. Tas, protams, nav pats svarīgākais jautājums Šonpola kompromisos, bet tas ir iekļauts tur, un tas tādā arotbiedrību garā, manuprāt, ir pareizi. Mēs nedrīkstam to aizmirst, un jāatrod konkrēti risinājumi, lai mēs arī informētu darbiniekus, ja mēs runājam par jauniem investoriem. Tas arī viss, ko no savas puses sniegt gribēju. Uh, thank you. Now... Paldies! Tad tagad mēs pārējām pie citiem runātājiem. Vajadzēs izteikties mazliet īsāk nekā nu, referenti. Lūdzu, Astrid Lulinga. Jā, priekšsēdētājs kundze, bet tomēr es gribētu izteikties par to situāciju, kurā mēs esam nonākuši tagad. Mēs, protams, vienkārši varētu uztraukties par šo ziņojumu, bet no tā nebūtu nekāda jēga. Un te mēs būtu spiesti konstatēt, ka padome nenonāks ne pie kāda kopsaucēja pēc milzīgi garām debatēm. Un, uh, Un tad varētu eh, vienkārši domāt par to, ka parlamentam arī nevajadzētu izvērst plašas diskusijas, jo tas tikai visu sagarinātu, eh, pagarinātu visu šo procesu. Jo te pasā, pastāv arī konkrētās intereses, padomēji, un tad mūsu darbs šeit parlamentā kļūst ļoti, ļoti svarīgs jo man šķiet, ka tikai mēs paši varam sasniegt rezultātu saprātīgi, saprātīgā laika periodā, un šim rezultātam jābūt konsistentam. Un es domāju, ka mūsu komisija eh, tikai iegūs, rodot kompromisu šādā virzienā. Bet tagad runājot par vienu no kompromisiem, kas uh, parādījās uh, eh, pie sākotnējo pārunu laikā. Es izteikšos pavisam īsi. Tātad runājot par darbības jomu. E, man ļoti patīk tas, ka mēs šiet pamazām virzie, virzāmies arvien vairāk uz Uh, vienotā tirgus sadalīšana. Bet es katrā ziņā šai ziņā pilnīgi nepiekrītu Klīnsa kungam, kurš te pārstāv goja viedokli. Jo te nav uh, skaidrs, ka visi nacionālie un pārnacionālie uh, fondi ir uh, jānoliek vienotā uh, kritērija lokā. Un runājot par Gēbla kunga sacīto, man šķiet, ka es varētu tam piekrist. Proporcionalitātes jeb juridiskā samērīguma princips ir svarīgs. Man šķiet, eh, ka robežu līnijas eh, trūkums ir visnotaļ loģisks pasākums. Visam vienkārši jābūt proporcionālam. Un uzklausījusi referentu Es esmu pārliecināts par to, ka šeit tika rasts sakarīgs risinājums. Un runājot par uh, pensionāriem, te problēma vēl nav atrisinājusies pietiekoši apmierinošā līmenī. Bet mēs runājam par līdzvērtības sistēmu. Es domāju, te ir ļoti jāuzminās, jāuzmanās. jāuzmanās kādus spēles noteikumus mēs gribam sev noteikt. Un bez tam uh, uzklausījusi uh, dažus viedokļus, man ir veidojies savs ieskats. Pagājušajā nedēļā es satiku dažus lobbyistus, kas eh, darbojušies kaimām salā, salās. salās un eh, iespējams, ka no turienes nekādas problēmas nenāk. Un viņi pat ir pārliecinājuši man par to, ka viņiem jau iepriekš vajadzētu zināt to, tos Eiropas standārtus, kurus mēs pieprasīsim no viņiem. Lai viņi jau no paša sākuma varētu sev noteikt likumus, kā jau jūs sacījāt, Žanpol, un negaidīt šī te termiņa beigas, lai secinātu, vai šī līdzvērtība pastāv vai nepastāv. Un manā skatījumā tas ir ļoti svarīgi, jo trešām valstīm jau iepriekš ir jāzina, ko mēs, ko tieši mēs no tām sagaidām. Un tad vēl viens komentārs par Nacionālo privātu kapitālu fondu izvietošanu. Kaut arī vispār debašu tēma šeit ir mazliet citāda. Es domāju, ka mēs te varētu arī sasniegt uh, saprātīgu risinājumu. Un vēl es uzskatu, ka šī līdzvērtības sistēma saistībā ar uh, uh, Eiropas pasi nevarētu tikt uh, uzņemta, pieņemta um, uh, padomē saistībā ar Deloru. Un pēdējais jautā, jautājums par nogul, iegul, noguldītājiem. Man šķiet, ka te vajadzētu konkretizēt banku un noguldītāju atbildību bet nevajadzētu arī te pārspīlēt, jo nebūtu saprātīgi noguldītājus padarīt par atbildīgiem par tām darbībām, ko viņi paši reāli patiesībā neveic. Un runājot eh, te, par to vienoto viļņa garumu, es domāju, mēs te varam strādāt tā, lai mēs nodrošinātu gan jaunās sistēmas operabilitāti, gan arī noguldījumu drošību. Un man jāsaka, ka es esmu ļoti gandarīta par eh, jaunajām parādībām šeit eh, ziņojumā. Žanpola kungs, es, es negribētu jums veikt eh, pārāk, <laughs> jums izteikt pārāk daudz komplimentu, citādi to vēl varētu pārprast, bet pamats man būtu to darīt. Liels paldies! Uh, Te tātad nākošie runātāji, šis ir saraksts. Tad jūs saprotat, cik daudz cilvēku izteiksies. Pīters Kinemits, Ola Ludvigsen, uh, Annika Djuri, Udo Bullman, Corinne Wertman Kool, myself. The... Un es pati komisija, ja tai ļoti paveiksies, un tad pēc tam atkal referents. Labi, tad Pīter, lūdzu, vārds tev. Liels paldies! Paldies Žanam Polam par viņu lielisko darbu. Tiešām ļoti labs gars, jo īpaši saistībā ar aptvērumu. Es neuzskatu, ka mums vajadzētu uh, kaut, kaut, uh, attiecībā uz kaut ko uh, ievērot izņēmumu situāciju. Es domāju, mums viss būtu šeit jāiekļauj. Bet runājot par bankām, mm, tad lielums, lielumam nav liela nozīme. Gan lieli, gan mazi var izgāzties. Uh, Bet runājot par proporcionalitāti, es domāju, tā ir tiešām fundamentāla, un es pilnīgi piekrītu jums. Un ir ļoti svarīgi, lai tad, kad mēs īstenojam likumus, mēs nodrošinātu to pareizu, atbilstošu īstenošanu. Un tāpēc, protams, tādā veidā mēs varam nodrošināt, ka mūsu partneri rīkojas tā, kā tiem būtu jārīkojas. Nu, runājot par eh, trešām valstīm noguldījumiem, privātu kapitāla fondiem un par, uh, eh, iep, par uh, ātro pārdošanu. Vakar es tikos ar tehnoloģijas speciālistu, uh, Uh, no ASV. Viņš patiesībā bija Anglis, viņš devās uz Ameriku, dabu, dabūja milzīgu naudas summu, uh, ko tad viņš ieguldīja. 500 miljonu. Nu, vienkārši tā, nu, es katrā ziņā par to bija ļoti pārsteigta, bet viņš sacīja, ka patiesībā Eiropa ir līdera šai jomā, jo īpaši uh, Vācija un apvienotā karalista, jo patiesībā investīcija, investīcijas tiek veiktas Amerikā vai izmantojot Ameriku, jo tieši tur var gūt eh, pieju kapitālam. Un bieži vien šis kapitāls nonāk pie mūsu privātām rokām, jo daudz vieglāk ir izdarīt kaut ko ar to naudu ASV nekā citās pasaules malās, piemēram. Nu, katrā ziņā tas tad būtu līdzsvarojušs faktors, jo te nav runa vienkārši par, par kapitālisma vajāšanu kādā konkrētā pasaules. Uh, kādā konkrētā pasaules malā. Un to es tad saku <laughs> sociāldemokrāta grupas pārstāvim. Un runājot par trešām valstīm, par to spēju piedalīties uh, mūsu paredzētajā sistēmā, es tiešām stipri vien šaubos, ka no 3 līdz 5 gadu laikā var sasniegt šo līdzvērtību, ko mēs sagaidām. Mēs esam jau sasnieguši savu līmeni Mēs meklējam, kāda ir situācija, kādi varētu būt rezultāti citur pasaulē. Jo te tiešām drīzāk būtu jārunā par pasaules līmeņa standartiem, nevis par Eiropas Savienības standartiem. Tāpēc mums ļoti jāuzmanās, ko mēs īsti ar to domājam. Jo te ir jārunā nevis par lielāku konverģenci, bet par to, cik lielā mērā tajos konkrētajos režīmos tiek uzraudzīti šie standarti Jo man šķiet, ka šī līdzvērtības ideja nav atbalstām, jo tad mēs vienkārši profesionāliem investoriem e, būsim spiesti pateikt, atā, un tā tad atvadieties no 500 e, eh, miljoniem dolāru. E, vakar es, diemžēl, nebiju sanāksmē klāt bet man vēl ar vienu jāatcerās par tiem ieguldītājiem, kas pazaudēja 1,6 miljardus eiro. Jo būtībā mēs, protams, varētu e, vienkārši padomāt par šo briesmīgo situāciju vai arī īstenot regulējošu procesu, sankcionējot labāko prasu, kas varbūt pastāv kaut kur citu jo galvenais, uz ko mums būtu jākoncentrējas, ir atdalīt e, fondu pārvaldnieks no pašiem fondiem. Un es atvainojos, Žanpola, es saprotu, ka jūs gribat aizstāvēt e, ieguld, noguldītājs, bet kā būtu ar tiem noguldītājiem, kas zaudēja naudu Madofa fondos? Un es domāju, ka runājot par šo uh, ātro pārdošanu, es esmu pārliecināts, ka tur ir jābūt horizontālajiem līmenim. Jebkāda uh, manipulējoša transakcija ir jāizskata uh, tirgu regulējošā direktīvā. Es domāju, tā būtu pareizā pieeja. Paldies. Thank you very much. Uh, uh, I think there are two points. Paldies! Es domāju, ir divi izējas punkti šai diskusijai. Un viens ir šāds. Mums visiem ir jāpauž pateicība Žanpolam, jo vairāk es paskatos uz šitiem grozījumiem, jo svarīgāk manā skatījumā ir uz, ir pasvītrot to, cik milzīgi darbi jūs esat izdarījis. Jūs riskējat saņemt eh, Nobela prēmiju. Tiešām fantastisks darbs. Un otrais izējas punkts ir šāds Vispirms mums ir jānodrošina, ka tas, ko mēs darām šeit, sniedz ieguldījumu Eiropas finanšu tirgos, ka tas atbilst 20, 2020. Eh, gada stratēģijas mērķiem. Un alternatīvie noguldījuma fondi mums nevajadzētu uzskatīt, ka tie ir kaut kas uh, pilnīgi naidīgs. Tie arī nodrošina jauns darba vietas, un šis līdzsvars mums ir jāpanāk. Un runājot par aptvērumu, es augstu vērtēju to, kas tika rakstīts par industriālām holding kompānijām, bet mēs te to uh, Uh, minam apsvērumos, kur mēs norādam, ka uzņēmumi, kas nodarbojas ar rūpnieciskiem ieguldījumiem, m, m, ka uz šīm kompanijām netiek attiecināts šis režīms. Um, Un e, par citu jautājumu es tā sapratu, ka referents arī turpmāk strādās pie kompromisa. Un mēs parā skatīsimies kāda būs situācija. Un es domāju, ka kopsaucējiem, kopsaucējs ir jā, jārod, jo nav mums vienkārši jāsaka, ka mēs iestājamies par, eh, eh, mēs gribam iekļauties ASV vai Ķīnas eh, virzībā vai arī pieprasām no viņiem kaut kādu standārtu. Te ir runa par kopīgo standārtu izveidi. Uh, jo mēs uzskatām, ka lielākā daļa no finanšu tirgiem būs ārpus Eiropas Savienības. Un mēs negūstam nekādu labumu, ja mēs sevi padarām par outsideriem. Un tas uh, būtu svarīgi gan pensionāriem, gan arī investoriem Eiropā. Un tāpēc arī diskusijām padome ir jābalstās uz šo atziņu, ka mēs šeit parlamentā uh, iestājamies par mūsu iedzīvotāju interesēm. Un tagad atgriežoties pie uh, diskusijas par proporcionalitāti. Kompromisa priekšlikums ir uh, gan eh, robeža līnijas, gan arī proporcionalitātes apvienojums. Bet man šķiet, ka šīs robeža līmenis Eh, ir jānostiprina saistībā ar eh, riskiem, un tad mums būtu jāpaukstina šis robežu līmenis. Mēs to varam apspriest nākošnedēļ. Thank you, uh, Ola Schmidt. Paldies, Šmita kungs. Paldies, priekšstādātājs kungs. Sure, uh, the... Uh, Par Nobel prēmiju uh, es neesmu pārliecināts, bet varbūt varētu iedibināt tādu uh, parlamentu deputātu, gada, gada deputātu tādu prēmiju. Un tad, tad pienāktos mūsu referentam un es viņu apsveicu ar um, šo darbu. Šajā parlamentā ļoti svarīgs uzdevums ir panākt kompromiss. Tas ir jādara ļoti godīgi un pieklājīgi. Un jums ir izdevums izdevies panākt labs kompromiss. Vienmēr kompromisā kāds ir zaudētājs, kāds ir uh, uzvarētājs, un jums ļoti labi izdevies panākt, uh, veikt šo darbu. Uh, Atcerieties to, ko teica Strausa Kānakungs. Viņš teica, ka nevajadzētu tik daudz fokusēties uz regulējumu, bet drīzāk uz uzraudzību, un tas ir ļoti svarīgi. Daži no jums domā, ka mēs varētu regulēt tā, ka panākt pilnīgi vienādu spēles noteikumus. Uh, Es e, īstenībā tam nepiekrītu. Es uzskatu, ka mums ir jābūt saprātīgam regulējumam, bet tad mēs varam arī citēt komisāru Barņiekungu. Viņš saka, ka viņš grib pilnīgi visu regulēt, tomēr šodien savā runā viņš teica, atceraties, tie nebija hedge fondi, kas izraisīja krīzi. Tāpēc mums vajadzētu padomāt. Robert, ko jūs teicāt? Protams, mēs varētu izvērst debati šeit, bet uh, ir arī citas jomas, kur daži no jums uzskata, ka komisija grib regulēt pilnīgi visu, bet tomēr Barņēra kungs teica tieši to, ko es jums tikko atgādināju. Īsumā jautājums par trešajām valstīm ir vitāli svarīgs. Daudz, ka šeit ir pateikts, negribu atkārtoties. Bet decembra kompromiss, ko piedāvāja Zviedrijas prezidentūra, bija diezgan labs. Es eh, saprotu, ka ka šis moments jau ir palaists garām. Var atsaukties uz Wolfa teikto. Wolfs teica par grozījumu noraidīšanu, ka mēs visi kopā, ne tikai viena puse ir ate, izdarījis to, ko ir izdarījis, arī es tur piedalījos. Tālāk eh, šis jautājums par short selling. Uh, arī šorīt no rīta. Mums bija lielisks rīts. Eh, Štrauskāna kungs un Mario Drāgi kungs, eh, viņš piedāvāja paraudzīties uz Grieķiju, paraudzīties tur un šur. Mums vajadzētu tomēr izvērst ļoti saprātīgu argumentāciju. Un tāpēc es uzskatu, ka tiešām regulējumam ir jābūt horizontālam. Eh, Mēs nodarbojamies ar šo short selling mūsu valstī, un īstenībā mums tīri labi veicas. Mēs esam tīri labi izdzīvojušo grūto periodu, un nemaz tik slikti nav, mēs varam atrisināt visas šīs problēmas arī paši. Tad es uzskatu, ka pieeja ir jābūt horizontālajai, bet beigu beigās es gribētu uh, izteikt uh, komentārs, kā cilvēks, kas sēž jau ilgus gadus. 99. gadā es sāku darboties šajā komitejā. Jebkurā gadījumā tie ir daudz gadi. Un vēl kāds eh, cilvēks ir strādājis eh, šajā komitejā, kas ir teicis, kādreiz šajā komitejā, jūsu komitejā bija laiks, kad jūs domājāt, ka finanšu sektors ir vērtīga Eiropas tirgus daļa. Un ja tas tiek apstrīdēts, ja mūsu darbs šeit eh, tiek apstrīdēts, bet mēs paši arī neesam finanšu sektora vērtīga daļa. Vismaz mums vajadzētu ieklausīties šajā argumentā. Un jūs, Gozē, kungs, tieši arī to darat, un es uz jums paļaujos. Tālāk Ole Ludvigsons, lūdzu. Tak för ordet. Låt mig börja på att påpeka. Paldies. Sākumā gribu atsaukties uz padomas lēmumu, kā tas ietekmēs mūsu un šo komiteju. Un parlamentu kopumā mums ir unikāla iespēja, mums jācenšās meklēt konstruktīva kompromisa, un tas būs ļoti labi. Ne tikai tāpēc, ka līdz ar to mēs atradīsim labu sistēmu, kas regulētu alternatīvos ieguldījumu fondus, bet uh, Gribu pasītrot arī kompromisu būtību. Referent kungs piedāvās ļoti labus kompromisus un arī kompromiss sadarbībā ar trešām valstīm drīz būs pieņemams. Arī šis pārējais periods ir laba ideja un pasu sistēma, kas ļaus trešo valstu fondiem darboties Eiropas tirgu, protams, izstrādājot kritērijus, pēc kādiem attiecīgās trešās valsts fonda varētu, teiksim, pielīdzināt mūsu fondiem un attiecīgi ir apstiprināto darbību šeit. Un tad um, vēl par elastīgo kritēriju izvērtēšanu, tas arī ir atbalstāms. Bet būtu arī labi, uh, ja mēs nebūvētu kaut kādas sienas starp sevi un, pār, un pārējo pasauli, nevajadzētu stiprināt mūsu kā cietoksni. Mums ir jāmeklē kaut kādas līdzības ar amerikāņu sistēmu, un tas mums noteikti noderētu. Eh, tālāk. Pienākums informēt par privātu fondu darbību. Arī šajā ziņā mēs virzamies uz labu risinājumu. Šeit viens svarīgs elements ir šāds darbinieki nopirktajā uzņēmumā, tiem ir jāņem dalība ar, arī attiecīgā attīstībā, attiecīgā valstī. Arī uzdevums vai pienākums sniegt informāciju, kur ir kā uzņēmumos, kur ir kāds ārvalsts īpašnieks. Tad uzraudzības iestādēm vajadzētu arī pievērst uzmanību šim pienākumam sniegt informāciju. Izskatās, ka mēs virzamies uz labu, saprātīgu risinājumu. Es zinu, ka piekļuva kapitālam ir ļoti svarīga lieta, un galu galā tam varētu būt arī ļoti izšķirīga loma nodarbinātības nodrošināšana nākotnē. Tālāk nākamā runātāja Paldies, priekšsēdētā. Es gribētu pateikties par lielisko darbu, ko paveic mūsu referentu kungs. Un esmu optimiste, atbalstu arī sliekšņa vērtību atjaunošanu, kas bija pirmajā, kompromis, pirmajā versijā. Un tagad ir kompromisa teksti un grozījumi, šķiet, ka šie sliekšņi tiks atstatīti atpakaļ. Šajā diskusijā mēs dzirdējām vairākus argumentus pret sliekšņiem, tomēr gribētu vērst jūs uzmanību, ka šādi sliekšņi ir vajadzīgi. Regulēšana un arbitrāža ir viens aspekts, ja jums nav sliekšņi, tad jums vajag regulēt pilnīgi visu, un pat vidēja izmēra fondi, tad pārcelsies uz trešajām valstīm, jo administratīvais sloks šeit ir ļoti liels. Attiecīgi produkti, kas ir ražot trešajā valstī caur pasīvo mārketingu, nonāks atpakaļ Eiropā. Un mēs esam apņēmības pilni risināt šo jautājumu. Tas parādījās arī diskusijās šodien. Mēs gribam palīdzēt mazākiem personāžiem tad uzņēmumiem pārvarēt birokrātiskos šķēršļus. Un vēl viens arguments ir tāds, ka ja šie fondi atstāja Eiropas Savienību, tad tas atstās caurumu mūsu budžetā. Un mēs nevaram atļauties šādu caurumu veidošanu šobrīd. Paldies. Paldies, Udo. Lūdzu. Daudz kas ir pateikts. Es nezinu, vai padomi gribēja izpalīdzēt Žampolam, pieņemot lēmumu, bet, nu, faktiski viņi to ir izdarījusi. Manuprāt, Pols jau mm, tāpat arī komiteja ir iegūjusi spēcīgākas kārtas un tagad jau ieņem vadošo pozīciju. Un visi te kolēģi, kas vēl līdz šim varbūt, protams, lietišķi, bet ļoti piesardzīgi ir argumentējuši šos lietājumus. Mēs tā aicinātu, jā. Daudz jau, piemēram, Olešs Mits norādīja, kā hedge fondi nebija finanšu krīzes galvenie izraisīt, izraisītāji. Tomēr mēs nedrīkstam arī viņu vainu vienkārši noliegt. Manuprāt, neregulētie fondi tieši veicināja gan, un ja mēs neizstrādām šādus ietverus, Tas nozīmē, ka viņi neies, nepakļaus vispār nekādiem noteikumiem. Un šādās neordinārās situācijās viņi var darīt jebko vien, kas viņam ienāk prātā, kas viņu kalkulācijas šķiet e, viņus, um, viņam parāda kā īsto ceļu. Es arī, protams, diskusijās varu norādīt tikai to, ka godātie kolēģi, jā, mēs varam kā likumdevēji izstrādāt tādu likumdošanu, par ko mums nav jāatvainojas. Mums tas nav nekāds akonojums, bet gan gluži pretēji. Mēs darbojamies iedzīvotāju vārdā, un šim jautājumam vajadzētu pieiet ļoti nopietni. Man, protams, vienīgi varētu personīgi saraukt šis jautājums, un šobrīd ir tas drīzāk par trešajām valstīm. Papildus jautājums ir, vai mēs šobrīd esam spējuši vienoties pienācīgos pasākumus, vai ir vienošanās par nodokļiem, uz ko mēs liekam galveno akcentu, vai mēs panākam, kā arī vienošanās ar trešajām valstīm eh, ievēro. Bet, ja netiek ievērot noteikumu, kas tad tā lūdzu notiek? Valfklēns uzskata, bet es eh, gan neuzskatu, ka šis viru mehānisms mums tiešām palīdzēs. Mums tomēr ir jāatzīst, ka sviru mehānismu, sviru uh, ir ierobežoti. Mēs taču arī nevaram, protams, tos, kas agresīvos autobraucējus uz automaģistrālēm atstāt savā ziņā, ka viņi paši ierobežot savu izvēlēto braukšanas ātrumu. Tas pilnīgi neiespējami arī šajā situācijā. Un tikpat daudz arī jāsaka par privātā kapitāla fondiem. Te nu mums ir ļoti svarīgi kā nu tas šobrīd formulēts attiecībā uz darba ņēmēju informēšanu. Šos noteikumus arī precizēt un skaidri norādīt, ka šeit nu ir šī iespēja sasniegusi savas robežas. Un tos apsvērums ir jāņem vērā arī kompromisu izstrādāšanā. Un citi kolēģi, kas norāda, ka, vai arī, piemēram, eksperti šodien norādīja, ka ka fondi ir atbildīgi par īstermiņā transakciju veikšanu, un ka tas īstenībā sanāk, ka um, ir jāatklāj šīs negaidītās īstermiņa tirzniecības. Um, nu, mums ir tā kā likumdevējiem šeit skaidri jāsaka savs, uh, savu pozīciju, un mums tur ir arī jāstrādā noteikumi. Paldies! Mrs. Fortman Cool. Hartman Kola kundze. Paldies! Tā tiešām ir ļoti interesanta situācija. Tas ir pateicoties tām bailēm, ko <clears throat> izjūt Gordons Brauns. Tagad, pateicoties šiem bailēm, mēs esam vadošajā eh, pozīcijā eh, kopā ar mūsu referentu, un mēs tiešām varētu izmantot šo iespēju. Uh, un virsīt šo jautājumu jau uz aprīli. Tas nozīmē, ka mums ir jāpātrina mūsu darbi. Bet paraugoties uz sasniegto jau šobrīd, tas viss ir iespējams. Ir tā ir tiešām lieliski iespēja. Es gribētu pateikties Žanpolam par lielisko darbu un gribētu komentēt tikai atsevišķas tēmas, un tas viss tāpēc, lai dotu jums tālākas eh, norādes to, kādā virzienā vajadzētu strādāt, lai pabeigtu darbu ar kompromisiem. Par darbības jomu es domāju, ka mēs ejam pareizā virzienā, lai gan detalizēti, detaļu līmenī ir nepieciešama lielāka skaidrība, proti, ko mēs iekļaujam un ko mēs neņemam iekšā. Par to vēl ir jāpadomā. Tālāk nākamais atsevišķi proporcionalitātes aspekti. Daudzi uh, temati ir iekļauti pareizi, bet par proporcionalitāti vēl jādomā tālāk. Piemēram, uzņēmumi un biržas situācija uzņēmumiem joprojām ir jāstrādā saskaņā ar 30. pantu, tātad par caurskatamību. Varbūt mums vajadzētu padomāt, ka svītrot šo normu. Un arī šis temats, kas attiecās uz trešajām valstīm, tas ir ļoti svarīgi, gribētu pasītrot to vēlreiz mums ir jāatstāj tiešām iespēja profesionāliem investoriem, pensiju fondiem investēt alternatīvos investīciju fondos, kas atrodas trešajās valstīs. Jo jebkāds ierobežojums šai ziņā ir tīpaši tāds, kas attiecas uz privātiem kapitāla fondiem Tas nav vajadzīgs, jo šādi fondi ir maz ticams, ka tie izraisīs sistēmiskus riskus. Par vērtēšanu es varētu pilnībā piekrist jūsu idejai, kas prezentēta kompromisā, un par svirošanu. Šeit virziens ir pareizs bet varbūt ir nepieciešams lielāks elastīgums, lai izvērtētu riskus, un tāpēc es gribētu vērst jūs uzmanību uz padomes priekšlikumu. Tur nacionālām uzraudzības iestādēm tiek dota vadošā loma, nosakot augšējo un zemo robežu šīm finansu svirām ir tīpaši izvērtējot dažādas iezīmes un riska profilus ir tīpaši. Un es gribētu ieteikt šo padomas priekšlikumu jums. Tad par eh, depozitārijiem. Jūsu kompromisā jūs piedāvājat finanšu institūcijām un investīciju bankām funkcionēt kā depozitāriem, bet ir arī cits iespējas, piemēram, Nīderlandē mums ir arī uh, juridiskas personas, kas ir līdzīgas pēc sava rakstura pieminētēm, tad mums nevajadzētu izslēgt ārā šādas. Tāpēc es gribētu lūgt, lai jūs ņemat šo vērā. Šie ir mani komentāri šo brīdi. Es gribētu jums novēlēt veiksmi, panākumus un ceru sadarbību arī turpmāk un arī veiksmīgu balsojumu aprīlī. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, Es no parlamenta puses gribu kaut ko teikt. Daudz kas ir jau pateikts. Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka mūsu plāns ir plašāks, ne tikai strādāt ar riskiem, kas izaistām ar eh, sistēmiskām problēmām. Tāds nolūks ir bijis vienmēr, tātad aptvērums ir plašāks nekā tikai sistēmas riski. Tā arī pēdējā parlamenta termiņā mēs rakstījām ziņojumus, ņemot <clears throat> šo vērā. Par trešajām valstīm. Un attiecības, kur ir iesaistīta Eiropas Savienība, vai nu te ir iesaistīts fonds vai fonda pārvaldnieks, vienmēr ir kaut kāda uzraudzības funkcija, kas piemīt šajā sadarbībā. Uh, Un ja ir Eiropas Savienības fondu pārvaldītājs un ja investīcijas kādos labos fondos tiek bloķētas, tad šāds pārvaldītājs droši vien neturpinās investīcijas. Un pirmajā viedokļa apmaiņā es jau minēju piemērus, kas tad notiks mazatīstītās valstīs, ja tur nebūs ekvivalences. bet ir vēlēšanās investēt, ir kaut kāda vieta, kur varētu dot investīcijas. Es negribētu, lai jūs aizverat durvis šādām investīcijām, lai pārvaldnieks, kas atrodas Eiropas Savienībā, kur ir attiecīgā uzraugošā iestāde, kāpēc šāds pārvaldītājs nevarētu atstāt sev iespēju izskatīt eh, investīcijas trešajās valstīs, iespēju investēt tur. Varbūt vajadzētu to paturēt prātā, kaut gan ir arī argumenti, kas ir pretēji šim argumentam. Par šo depozitāriju man ir problēmas ar force majeure, lai gan šī frāze tiek izmantota bieži un šķiet, ka tā ir universāli piemērojama visā Eiropas Savienībā. Bet eh, jūs nevarat teikt tikai tā, ka debesārīs ir atbildīgs tikai tad, ja ir kaut kāda nekontrolējama apstākļa. Mēs saprotam, ka šeit ir domāts ar šiem eh, nepārvariem šķēršļiem, ārkārtas apstākļiem ka, eh, <clears throat> un atbildību, kas ir debesāriem šādā ziņā, bet vajadzētu formulēt to precīzāk varbūt varētu kaut ko deliģēt vai noslēgt kādu konkrētāku vienošanos par to, kurš tad būs atbildīgs ārkārtas apstākļos. Es negribu, lai šī atbildība nododās tālāk no viena otram, otram trešajam un tad veidojot tādu bezgalīgu ķēdi. Tomēr šeit vajadzētu atstāt iespēju kontrolēt kaut ko uz līgumu pamatu un es atbalstītu tieši šādu pieeju. Uh, bet ir jāsameklē pareizais formulējums. Par finanšu svirām Udo jau teica, ka šās, šīs sviras tās ir saistītas ar pašregulēšanu. Šeit es piekrītu, bet ir arī jāsaista ar <clears throat> uzraudzības intervenci tas. Tāpēc es uzskatu, ka šeit ir iespējama gan Eiropas Savienības intervence, gan arī nacionālā intervence. Un plašāk sakot, es pieņemu, ka Eiropas Savienības līmenī jaunā uzraudzības iestāde eh, darbosies un mēs varētu izstrādāt un pieņemt tādas vadlīnijas, kuros gadījumos nacionālām uzraudzības iestādēm būtu jāiejaucas. Katrā ziņā to nevarētu atstāt pašregulējumam, jo šeit ir liela daudzveidība un vienlaicīgi nav iespējams arī viss formulas uzrakstīt uz papīra un uh, abos līmeņos ir jāveic kaut kāda iejaukšanās. Un tas arī viss, ko es gribu teikt tagad, jo viss pārējais jau gandrīz ir pateikts. Piekrītu pārējiem, ka <clears throat> šis darbs jau ir pavirzījies ļoti tālu, un mēs esam strādājuši līdzīgā pozīcijā arī ar pakalpojumu maksājuma pakalpojumu direktīvu mēs apsteidzām savos darbos padomu, un tas nemaz nebija slikti. Un ja mēs parlamentā varēsim to visu atrisināt ātrāk par visiem, es tā arī ceru, ka tā būs, tad būs labi. Vēl 3-4 minūtes man ir palikušas. Žanpol, vai jūs gribētu dzirdēt komisijas viedokli, vai arī uzreiz gribat reaģēt, tagad atbildēt? Es vienkārši gribēju pateikties. Uh runātājiem par, mum, par man izteiktajiem komplimentiem, bet man jāsaka, ka tas viss nav mans nopelns. Un jāsaka, ka vēl pirms sanāksmes es esmu nodevis eh, manus eh, komentārus eh, ēnu referentiem. Un pirmā sanāks laikā izvērtās diskusijas, un kā jau jūs sacījāt, tad mums vēl ir daudz darāmā. Right, thank you very much. Uh... Paldies, tad es domāju, ar šo tad arī sanāksim ar atslēgt. Gan drīz pilnīgi laikā, saka priekšsēdētāji. Paldies!